Ladies and gentlemen, please take your seats. Kungi, lūdzu ieņemiet vietas, sāksim darbu. Good morning. Labrīt, sveicu visus dalībniekus Overvelta kunga vārdā, kurš drīz ieradīsies. Es uh, Sveicu jūs mūsu publiskā uzklausīšanā Eiropas Savienības pašresursi un fiskālā poli, fiskālās politikas harmonizēšana vēl neizmantotie eh, potenciāli sinerģijas. Šobrīd notiek uh, sarunas par uh, jauno daudzgadu finanšu schēmu laika posmā pēc 2020. gada, un tādēļ ir uh, vērts iet tālāk par budžeta posteņiem un skatīties uz pašresursiem, kā uh, finanšu politikas uh, elementu. Un mēs uh, zinām, ka pašreiz uh, tas veid, šie pašresursi veido 2% no kopiem izdevumiem, un uh, ar to nepietiek, lai uh, nodrošinātu stabilizāciju šiem resursiem. Un tādēļ ir jādomā arī par sinerģiju starp mūsu pašresursiem un dalību valstu fiskālo politiku un uh, komisijas priekšlikums uh, laika posmā bez 2020. gada iet pareizā virzienā. Gribu teikt, ka cik es atceros uh, savu darbību institūcijās, uh, šī uh, nepieciešamība pēc pašresursiem uh, tiek uh, izcelt jau kopš uh, eh, 1980. gadu beigām. Un uh, savulaik uh, premjerministrs Kamerons teica, ka esot neiespējami ieviest finanšu darījumu nodokli un vienkāršo to PVN. Cerēsim, ka pēc Brexita mums tagad būs radusies iespēja virzīties uz priekšu uh, ieņēmumu jautājumā. Mūsu uzklausīšanā būs divas daļas. Pirmajā daļā mēs runāsim par to, kā labāk saskaņota eh, fiskālo un ekonomisko politiku Eiropas Savienības budžetā, un otrā daļa ir fiskālā harmonizācija un uh, eh, mobīlās eh, nodokļu bāzes Mums ir uh, ļoti uh, uh, zinoši eksperti uzaicināti uz šo sanāksmi un gribu atgādināt, ka mūsu uzklausīšana tiek raidīta internetā un mums ir divi līdzreferenti par pašresursiem un resursiem Eh, uzklausīšanas ievadaļā eh, vispirms došu vārdu mūsu līdzreferentei Valērijai Hajerai. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Avant toute chose. Iesākumā es vēlētos eh, paust savu prieku par to, ka var uzsākt šo uzklausīšanu kopā ar Žoziem Fernandešu. Kā jūs zināt, šis ir ļoti nozīmīgs temats Eiropas parlamentam. Uh, Līdz ar novembra rezolūciju mēs atgādinājam, ka mēs nepiekristīsim DFS bez e, pašresursu virzības. Šis vēstījums tiek atspoguļots un nodots tālāk visā sarunu grupā. Un tagad ķersimies pie temata būtības. Uh, Diskutējot par pašresursiem, mēs redzam divas atbildības pakāpes, kuras piešķiram Eiropas Savienībai, un to uh, uzticību, ko mēs, uh, to paļāvību, ko mēs šajā sakarā paredzam. Dalībvalsts kopš 88. gada nav uh, sistēmu reformējušas, un vairāk nekā 30 gadus nav bijis reformu, un uh, viena. Uh, arī pašresursu izcelsme nav tikusi pilnībā ņemta vērā. Pēdējā tanda, eh, pēdējās tendences ir novedušas pie pilnīgi nereālas situācijas. Iedomāsimies, ka mēs balstāmies tikai uz nacionāliem devumiem. Tas būtu tā, it kā valsts saņemtu nodokļus tikai caur, saņemtu ieņēmumus tikai caur algām un nodokļiem. Neņa, uh, Un tagad es eh, aicinu klātesošos nosaukt vienu vienīgu valsti pasaulē, eh, kura īstenot politiku pilnībā atraut no eh, mūs, šī laika realitātes. Tādā veidā resursu restruktūrēšana nozīmētu to, ka mūsu budžeta piedāvātās kapacitātes ir jāizmanto pilnībā. ieņēmumu sadaļa ir jāskata kā atsevišķs rīks, lai papildinātu Eiropas Savienības publiskās politikas, kā to pieprasa pilsoņi. Un to pierādīt ir vienkārši. Resursi, kas izriet no CCTB, kam tie varētu kalpot? Jūs sacīsiet, ka tas dod ieņēmums, tas eh, fakts pats par sevi jau ir apsveicams, bet tas palīdzētu cīnīties pret fiskālo izvairīšanos. Vai tas atbilst pilsoņu gaidām? Jā. Eh, finanšu transakciju nodoklis. Kāpēc? Lai cīnu, cīnītos pret spekulāciju un veicinātu vairāk vienlīdzības. Vai to sagaida pilsoņi? Jā. Tālāk par digitālajiem pakalpojumiem nodoklis. Eh, digitālajā laikmetā, lai mēs labāk varētu pārvaldīt digitālās sfēras ietekmi, arī šeit, jā, tas tiek gaidīts eh, plasmas nodoklis būtu daļa no komisijas stratēģijas, lai samazinātu plasmas atkritumus. E, visvairāk cieš mūsu okeāni. Un e, tas veicinātu pārstrādi. E, šis princips nedrīkst pazust. Nākotnē mēs varēsim šo pašu loģiku piemērot arī citām darbībām. Un visbeidzot, TS un oglekļa korekcijas mehānisms uz robežām ir e, izaicinājumi, kas nav salīdzināmi ar ko citu. Es domāju, ka dalībvalsts nekad nav bijis tik atvērtas, vai es e, varētu teikt, ka e, tik neno, neaizvērtas eh, pašu resursu meklējumos, un pat no tīri budžeta viedokļa dalība valsts var tikai iegūt, iegūt izveidot jaunus pašu resursus. Tas dotu ne tikai naudu, bet arī mazinātu nacionālos maksājumus, vienlaicīgi finansējot Eiropas publiskās politikas. Priekšlikums ir sekojošais. Kopš 70. Eh, gadiem Eiropas Savienība ir eh, mazinājusi budžetā autoritāti, un tā ir saistītām rokām dalībvalstu eh, priekšā, kuras pašas ir pakļautas savām nacionālajām prasībām. Bet ko tad sagaida Eiropas pilsoņi? Viņi gaida ambīcijas un efektivitāti, lai rieģētu uz 21. gadsimta izaicinājumiem, uz kuriem varēs atbildēt tikai meklēt atbildi eh, Eiropas līmenī un pasaules līmenī. Un eh, esošajā eh, ģeopolitiskajā situācijā eh, dalību valstu vadītāji un komisija ir mobilizējušies. Un arī jāatgādina, ka ieņēmuma iespējas ir rastas un kapacitāte būs atkarīga no pašresursu ieviešanas. Vēlos pateikties visiem, kuri izteiksies, un ceru, ka arī vēl tiem, kuri nav pārliecināti, tas palīdzēs atbalstīt pašresursu jaunu e, meklēšanu. Un tagad dodu vārdu Žozē Manuēlam. Paldies e, Aģē kundzei par optimistiskajiem ievadvārdiem. Dod vārdu līdzreferentam Žozē Manuēlam Fernandešam. Paldies, e, priekšsēdētāji. Mums ir nepieciešams optimisms. Eh, jābūt vienlaicīgi optimistiem un realistiskiem. Es vēlos pateikties eh, re, referentiem par veikto darbu un it īpaši kolēģei līdz referentei Valerijai par viņas iesaistīšanos šajo, šajā darbā. Uh, un visiem, kuri strādāja pie šiem jautājumiem, it īpaši Miguelam Pojāršu Maduru. Un turpinot šo jautājumu, mēs atrodamies etapā, kur runājot par budžetu. Mums ir jārēģē gan uz institūcijām ambīcijām, gan uz pilsoņu gaidām. Eiropas Savienība vēlas veidot ģeopolitisku savienību, un šim nolūkam ir jābūt pietiekama līmeņa budžetam. Mēs esam vienīgais pasaules parlaments, kur mēs izsakāmies par tēriņiem un izsakāmies par ieņēmumiem nav viegli gūt eh, vienbalsību eh, padome un ratificēšanu katrā parlamentā attiecībā uz pašresursiem Eiropas Savienībā. Mums ir pienākums respektēt līgumus un Eh, mums ir jāizvairās arī no vēl citiem I want my money back gadījumiem. Tāpēc mums ir jādomā arī par politiskām prioritātēm un uh, uh, it īpaši par jauno zaļo kursu. Tā kā uh, Eiropas parlamentam nav iespēju sniegt atzinumu par pašresursu uh, ieņēmumiem mēs nu, eh, nevarēsim piekrist daudzgadu finanšu schēmas, ja jauni pašresursi un jaunā reforma, kas ir saistī, saistāma ar pašresursiem, netiks īstenot. Mēs vēlamies tādu budžetu, kas ir caurskatāms, kas ir viegls, izprotams un lasāms, un vienlaicīgi mēs vēlamies samazināt E, nastu uz nacionālajiem maksājumiem un gūt pietiekamas summas, lai, kas atbilstu mūsu ambīcijām un kas būtu e, vienlaicīgi atbilstoši mūsu pienākumiem un kas būs atbilstoši visu programmu interesēm un atbilstu tam saturam, ko mēs vēlamies piešķirt daudz gadu finanšu schēmai. Un runājot par pašresursu reformu, mēs, piemēram, sakām, ka nav jēgas uh, katras valsts uh, dalība valsts muitas ieņēmumiem palikt ar uh, saviem procentiem. Tāpat sodi pār konkurences politikas pārkāpumi ir Eiropas Savienības eh, ieņēmumi, bet tie ieplūst katras valsts eh, maciņā caur eh, korektīvajiem budžetiem. Ir iespēja vienkāršot uh, E, pasākumus ar kompensācijām, un tālāk ir dažādas atmaksas un atmaksas no atmaksām, un mēs vēlamies, lai tiktu izveidoti patiesi pašresursi. Somijas priekšlikums e, e, pievērsties jauniem pašresursiem šeit mums ir jārunā par ikvienas dalībvalsts mērķiem, bet ir saprātīgi tas, ja šie ieņēmumi piemēram par plastmasām ieņēmums, kā plastmasas nodoklis var nokristies līdz nulei, tad, kad būs notikusi pilnīga attiekšanās no plastmasas. Tāpat, kā jau kolēģis sacīja, ir jāpievēršas būtiskam mērķim un vēstījumam. Mūsu mērķis ir samazināt katra pilsoņa maksājumus un uh, nepalielināt to nodokļu nastu, kas jau tā gulstas uz pilsoņiem. Un, piemēram, ja mums izdosies tāda, īstenot tādu harmonizāciju, kas dod iespēju e, ietaupīt, un e, ja mēs nevērsīsimies e, pietiekam pret nodokļu uh, izvairīšanos, tad me, mēs zaudēsim ārkārtīgi lielas budžeta summas. Tāpat runājot par digitāliem nodokļiem, ja mēs to neapliekam ar nodokli un šie uz lieli uzņēmumi, Apple, Facebook, Amazon, kur darbojas Eiropas teritorijā. Eh, nav pieļaujami, ka tie nodokļus nemaksā darba, darbojoties eh, Eiropas teritorijā, un tāpēc eh, mums ir jāiekasē šie nodokļi, neapliekot mūsu pilsoņus ar jauniem nodokļiem. Mums ir iespēja modernizēt ieņēmumus rīkoties mūsu mērķa augstumos un vienlaicīgi uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Un viens no tādiem piemēriem ir oglekļa korekcijas nodeklis un nospraust jaunus mērķus apkārtējas vidas aizsardzībām Domāju, ka šodien mēs gūsim iedvesmu, lai varētu e, turpināt šo darbu un vēru, vēlos vēlreiz pateikties visiem, kur strādāja pie šī teksta. Paldies, Žozē! Fiskal... Tagad pirmā daļa e, - fiskālās politikas un Eiropas Savienības budžeta sasaiste. Vispirms uzstāsies um, Laslo Andors, kurš ir bijis Eiropas komisārs, tagad viņš ir pārvaldības skolas profesors Berlīnē un arī viesprofesors Briseles Brīvajā universitātē. Viņš ir uh, arī pasniedzis sociālās zinātnes Budapeštā un bijis eh, specializētā eh, žurnāla redaktors, ir arī publicējis eh, vairāk kā desmit grāmatas par salīdzinošo. No ekonomiku un saistītiem jautājumiem, un arī ir publicējis pētījumu par to, kā pārstrādāt Eiropas uh, Savienības budžetu progresīvā veidā. Paldies par eh, šo, šiem ievadvārdiem, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Ir prieks atkal atgriezties Eiropas parlamentā un piedalīties šajās ļoti nozīmīgās debatēs. Es mm, pilnībā atbalstu šos eh, izvirzītos mērķus, noskaidrot eh, pašu resursu eh, ievieš, e, izveidi un kā tas viss varētu ietekmēt e, Eiropas Savienības e, ekonomisko politiku. Vispirms ir jānoskaidro, ko vēlamies sasniegt ar fiskālajiem instrumentiem un varam izvērtēt pieejamos instrumentus, salīdzinot tos ar izvirzītiem mērķiem. Tādēļ augsta līmeņa grupa, ko vada uh, Mario Monti arī darbojās šajā jomā un atklājā ar lieliskām idejām un analīzi par Eiropas Savienības darbību. Un arī tika analizēti pašreiz pieejamie instrumenti. Manuprāt, šāda veida analīze būtu pamatota uh, un uh, būtu nepieciešams kaut kas līdzīgs 79. gada Makdugula ziņojumam par uh, publisko finanšu funkcijām un darbību. Es uzskatu, ka tas būtu pamatoti, uh, jo ir šobrīd tāda kā uh, uzticamības plaisa Eiropas Savienībā uh, uh, pilsoņi um, Eh, arī eh, attiecībā uz dalību parlamentu vēlēšanām saskat, ka ir arvien vairāk uh, izvirzītu mērķu, bet nav būtībā finanšu resursu, lai tos uh, sasniegtu. Un bieži vien tas rada tādu plaisu starp mērķiem un reālām iespējām. Vismaz tāda ir pilsoņu uztvere. Un turklāt uh, pašreizējās uh, diskusijās svarīgs faktors ir arī ilgtspējības, uh, mm, varētu teikt, plaisa. No šāda viedokļa raugoties, ja pask, runājot par fiskālās politikas funkcijām, šeit var citēt um, Monti, bet arī citus. Tātad pirmkārt ir uh, uh, budžeta sadales funkcija. Tas uh, ar, kaut arī nav uh, liels, tas tomēr nodrošina uh, publisko uh, labumu un uh, pārdales un stabilizācijas funkcija arī tiek nodrošinātas. Pārdales funkcija ir pieticīga Eiropas Savienībā un stabilizācijas funkcija būtībā nepastāv vēl Eiropas Savienībā. Tas uh, ir uh, jākonstatē skatoties gan uz ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Tātad. Uh, vai Eiropas Savienība var nodrošināt konverģenci, ir saistīts tas viss ar uh, elementiem, kas ir šai budžetā, vai var nodrošināt pārdali un vai varam sākt domāt par stabilizāciju. Tas viss saistīts ir šis jautājums ar apjomu. Un uh, Eh, tādēļ arī eh, šādā kontekstā jāskatās uz eh, instrumentiem, kas ir ierosināti jaunajā DFS priekšlikumā. Runājot par stabilizāciju un apjomu, ko mēs konstatējām pagājušajā periodā, tas nozīmē, ka monetārā politika tika fiskalizēta Eiropas pilsoņiem un citām interesētām pusēm šeit ir dalīts jūtas. Tāpat ir uh, svarīgi konstatēt, ka uh, par budžetu mēs uh, runājam ne tikai par, um, kā par resursu apjomu, bet arī par kaut ko tādu, kas sniedz vispārēju orientāciju un stimulus. Un uh, šajā kontekstā runāt par pašresursiem ir daudz interesantāk, ir uh, jau vēsturiski izteikti vairāki priekšlikumi, piemēram, 2014. un 2020. gada budžetam bija ierosināts nu, ieviest finanšu darījumu nodokli. Un tas arī bija jautājums, kas būtībā bija saistīts ar uh, stimuliem, nevis ar lielu ieņēmumu apjomu bija paredzēts, ka tas būtu stimuls, eh, kas darbotos pret finanšu plūsmām, kas būtībā nav saistīts ar reālo ekonomiku. Bet, kad ir eh, ierosināts šāds instruments, ir arī jāveic aplēses par to, eh, cik lielus ieņēmumus no tā varētu gūt līdzīgas idejas tika ierosinātas arī apspriešanai. Tātad, ja ir politikas mērķis, tad kādiem jābūt stimuliem gan uh, izdevumu, gan ieņēmumu daļā. Nu, kā zemsvītras piezīme jums pārdomām. Uh, Tātad Eiropas Savienība ir uh, jau ilgi domājis par ekonomikas stabilizāciju, bet bez konkrētiem instrumentiem. Un tādēļ arī uh, budžeta pārpalikumi nemazinās pēdējo gadu laikā, jo nav uh, reālu instrumentu, ko varētu izmantot pret dalību valstīm, kurām ir uh, liels tekošā konta pārpalikums. Nu, varētu, piemēram, paredzēt nodevu šādos gadījumos, ja ir lieli pārpalikumi. Tas nodrošinātu papildu ieņēmumus Eiropas Savienības budžetam un arī būtu stimuls dalību valstīm. Uh, ievērot Eiropas Savienības rekomendācijas šajā jomā. Tātad bez resursiem un uh, Stimuliem vēl viena funkcija ir uh, uh, uh, nodrošināt vispārējus orientierus. Tā tad ir iespējams nosūtīt spēcīgu signālu, pat ja nav liela papildu resursu, runājot, piemēram, DSF ietveros par izdevumiem, nosaucot Eiropas Savienības sociālo fondu par ESF. Uh, kas nozīmē, ka tas ir vērsts uz integrāciju un, uh, un sociālo integrāciju un ilgtspējību. Tas, manuprāt, um, ir nopietns pavērsiens pirms 2020. gada stratēģija savulaik tika pieņemta arī runājot par viedu, ilgtspējīgu, inkluzīvu izaugsmu. Tātad šis uh, ilgtspējības uh, elements nav nemaz tik jauns, bet tagad ir runa par uh, jauniem nosacījumiem un noteiktu izdevumu kategoriju uh, noteikšanu, noteikti, virzotos noteiktiem mērķiem, bet tagad šāda pieeja varbūt ir izsmēlusi jau savas iespējas. Vairs nav tik daudz iespēju izmantot izdevumu daļu, dalību valstīm jādod iespēju arī budžetu īstenot. Tātad, runājot par ieņēmumu daļu, uh, un iespējām arī mums būtu jārunā, un tādēļ šis uh, Junkera uh, fonds arī bija svarīga iniciatīva tālāk par uh, uh, šiem atlaidēm, nu, to jau savulaik vajadzēja skaidrāk definēt un nevajadzēja pieļaut, ka šī Britu atlaide uh, pastāv bezgalīgi ilgi. Un uh, šeit uh, situācija bija nepamatot sarežģīta, DFS ietvaros. Bet uh, runājot par jauniem ar nodokļiem saistītiem ieņēmumiem Eiropas Savienības līmenī un pārējo uz ilgtspējību, tā, tā tas sasaucas ar uh, plastmasas ražošanu un nepārstrādāšanu. Tātad runā, šis jautājums ir svarīgs eh, gan domājot par stimuliem, gan arī par noteiktu ieņēmumu apjomu. Tas no, ir nopietni jārunā arī par to, ka jaunā komisija ir spērdus vēl lielāku solus priekš domājot par ilgtspējību un uh, var definēt, uh, no kurienes nāk šie resursi. Svarīgi ir uh, novērst to, ka zaļā uh, kursa finansējums pārsvarā tiek nodrošināts caur Eiropas Savienības budžetu. Nē, tam ir jānāk no uh, investīciju bankas, no bankām, kredītiem. Uh, Uh, kas uh, tiek novirzīti investīcijām šai jomā, un Eiropas investīcija banka pagājušajā gadā ir apstiprinājusi jaunu stratēģiju, un arī Eiropas centrālā banka tagad strādā pie monetārās politikas zaļināšanas. Tādēļ ir svarīgi uh, novērst uh, tādu priekšstatu, ka uh, Eiropas zaļā kursa īstenošana būs pilnībā atkarīga no Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem. Tomēr uh, budžets uh, sniedz uh, svarīgus stimulus šai jomā. Tāpat ir ļoti interesanti centieni veikti uh, Eh, runājot arī par pašu resursiem, piemēram, eh, Austrijas eh, pētniece ir definējusi septiņus šādus iespējamus ieņēmumu avotus pašresursiem. Svarīgi ir domāt par jaunām idejām, bet tās var rosināt diskusijas teiksim, pat tiek runāts par nodokli uh, atomenerģijai, oglekļa korekcijas nodevai uz robežām. Un vēl uh, citi uh, šādi potenciāli instrumenti tiek izsvērti, lai mainītu ieņēmumu bāzi un arī lai uh, Uh, dotu stimulus īstenot uh, atbilstošu politiku dalību valstīs. Runājot par budžeta ieņēmumiem, šeit ir runa ne tikai par apjomiem un tiešiem stimuliem, bet arī par diversifikāciju un budžeta stabilizāciju, kā padarīt budžetu ilgtspējīgāku. Un tādēļ ir jādomā par uh, daudzveidīgākiem ieņēmumu avotiem. Un tam arī ir jābūt ļoti svarīgam jautājumam šīs dienas diskusijā un arī pēc tam. Tātad, lai nodrošinātu adekvātu budžeta apjomu, ja vēlamies, lai Eiropas Savienības budžets spēlē svarīgu lomu, veidojot ilgspējīgāku un inkluzīvāku Eiropu, un ir jāapstiprina jāstiprina stimulu kopums, bet nedrīkst pieļaut. Bet arī uh, jādiversificē resursi, lai nodrošinātu lielāku noturību. Un Eiropas Savienībai ir noteikti būs, būs noteikti jāpāriet uz uh, nodokļu jomas koordinēšanu starp dalību valstīm, lai pan lai panāktu to, ka budžeta kontekstā pieņemtie lēmumi nevis pastiprinātu atšķirības starp dalību valstīm, bet gan tās mazinātu. Lielas paldies! Paldies, Laslo. Pārējiem pie otrā runātāja šajā paneļa diskusijā. Miguel Poeres Maduro kungs no Eiropas uh, Universitātes institūta. Viņš ir transnacionālās uh, uh pārvaldības Eiropas Universitātes institūta profesors. Uh, līdz 2009. gadam Maduro kungs bija advokāts Eiropas tiesā, un no 2013. līdz 2015. gadam Maduro kungs bija premjerministra vietnieks un reģionālās attīstības ministrs Portugālē. Viņš ir ieņēmis ļoti svarīgas akadēmiskas un tātad amatus arī svarīgus valdībā, daudz publicējis. Lūdzu, jums vārds, profesor kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies parlamentam par to, ka esat mani uzaicinājuši ierasties atkārtot pie jums. Esmu bijis šeit vairākas reizes, šī nav pirmā reize, kad mani aicinātu runāt arī par pašresursiem. Šis jautājums um, pārunāts vairāk gadu garumā jau un redzam, ka parasti raugāmies uz situāciju, kā tātad glāze pa pusē tukša, pa pusē pilna. Es esmu visai pozitīvi noskaņots, kādreiz uz mani par to raudzījās dīvaini. Šobrīd šķiet, ka kopumā cilvēki ir palikuši optimistiskāki un situācija arī. Paturot visu to prātā, un tā kā man nav daudz laika dots, es savā uzrunā gribētu runāt par divām lietām. Divām lietām, par ko bieži nerunā, tad, kad runā par pašresursiem. Uh, Mēs arī ar Laslo jau sarunājāmies, eh, nedaudz koordinējāmies pirms mūsu uzrunām. Pirmā lieta, primārais iemesls pāriet uz pašresursu stiprināšanu, manuprāt, tas nav finansiāls, bet politisks apsvērums. Tas ir saistīts ar Eiropas saimnības leģitimitāti. Tieši tāpat kā nacionālā kontekstā, leģitimitāte tikpat lielā mērā ir atkarīga no apjoma, uh, kā arī no tā, kā resursi tiek uh, iegūti un sadalīti politiskā kopienā. Mēģināšu ilustrēt, kāpēc tā un kāds darbojas. Otra lieta, par ko runāšu, cik lielā mērā pašresursi vai pašresursu paplašināšana, izmantošana var būt alternatīva un uh, tīri politiski tāda izdarāmāka alternatīva nekā nodokļu harmonizācija. Pirmā lieta Tas ir saistīts ar priekšlikumiem, ko bija iekļāvis ziņojumā parlamentam 2012. gadā. 2018. gadā, mēģinot pārbaudīt manas hipotēzes, Eiropas investīcija institūts, um, tātad pār, transnacionālā pārvaldība, veid, mēs uh, veicām aptauju desmit uh, Eiropas Savienības dalību valstīs. And the first issue that we tried Pirmā lieta, ko mēģinājām risināt šajā aptaujā un ko mēģinājām noskaidrot, bija vērtēt solidaritātes līmeni, ko jūt Eiropas iedzīvotāji dalību valstīs, tātad attiecībā uz citu valstu pilsoņiem. Mēs jautājām, vai jums citu valstu pilsoņi rūp tikpat, cik, ļū, cik jūsu. Un šeit redzam rezultātus. Kopumā ir tendence, m, mm, protams, rūpēties arī par uh, citu valstu pilsoņiem, bet netik lielā mērā kā jūsu valstīs. Un šeit redzam zināmas variācijas kreisajā pusē. Ir tie, kas uh, tātad uh, varbūt uh, tur redzamas tādas jaunākas dalībvalsts, kas pievienojušās. Un otra lieta, ko gribu jums parādīt – Pēc tam jautājām, vērtēt jūsu gaidas, ko jūs saņemsiet no Eiropas Savienības. Bija solidaritātes fonds, kas tika izveidots, un šeit uh, būs, protams, arī citi secinājumi, bet gribētu norādīt, ka ir liela saikne, spēcīga saikne starp to, cik lielā mērā jūs esat atvērti solidaritātei, un to, cik daudz jūs sagaidāt no uh, pārējiem, pārējo rūps par jums. Jūs viedoklis par solidaritāti, diemžēl, ir spēcīgā mērā saistīts ar to, cik jūs sagaidāt, ka arī jūs iegūsiet no šīs solidaritātes. Nu, Beha, Beha, Tad psiholoģijā tas jau ir skaidrots, zinātnes to skaidro, tas ir um, tāds pieņēmums, kas darbojas, bet ekonomisti piedāvā to tātad šo subjektīvo pieeju nevis uh, pieņemt, bet grozīt. Par resursiem tur gan situācija būs nedaudz cita. Eiropas Savienība, kas tiek finansēta no nacionālajiem budžetiem, šo pieņēmumu stiprina, nevis koriģē. Tas ir uh, nulles ieguvums visiem, kad Eiropas Savienības budžets un finanšu sistēma tiek uztverta uh, kā iegūms vieniem un zaudējums citiem. Turklāt tas arī rada um, iespaidu, ka Eiropas Savienība pārdala dažu valstu finansējumu citām valstīm, nevis sadala finansējumu, ko tā ir radījusi pateicoties uh, saviem iekšējiem procesiem, kā piemēram tirgus integrācija Eiropā. Kopumā tas rada fenomenu, ko mēs varētu saukt par uh, demokrātisku kognitīvu kropļojumu Eiropas Savienībā. Tas, uh, tas ir zaudējums visiem, um, ideja, ka Eiropas Savienība dala labumus, uh, ko saražojušas dažas dalībvalsts, nevis kopējo ekonomisko produktu, ko rada tirgus integrācija Eiropas Savienībā, piemēram kā pašresursi varētu koriģēt šo situāciju. Tie varētu situāciju risināt, ja šie resursi būtu piesaistīti pasākumiem, darbībām, kas zināmā mērā varētu risināt divas lietas. Pirmkārt, ekonomikas pasākumu, ko, ko dara iespējams iekšējais tirgus. Lielākā daļa Eiropas Savienības finanšu resursu ir sasaistīta ar ieguvumiem, ar ieņēmumiem, kas ir saistīti ar ekonomiskajām darbībām, ko tie veic iekšējā tirgu un uh, kas rodas pateicoties iekšējām tirgum kā tādam. Otrs aspekts, ja mēs to piesaistām ieņēmumiem, ko dalībvalsts vairs efektīvi nevar aplikt ar nodokļiem, tātad fin Eiropas Savienības finansējums tiek sasaistīts ar uh, nodokļu negodīguma koriģēšanu un uh, um, atjaunojošā tiesiskuma ieviešanu tajās jomās, kur dalībvalsts pašas to ne, nespēja paveikt. Tā būtu saikne ar to, ko Fernandes kungs teica. Tas jums ļautu mm, tātad izmantot uh, retoriku, ka jūs atvieglojat uh, nodokļus valstīs, jo jūs tātad ar nodokļiem apliekat Eiropas līmenī tās lietas, kas rodas Eiropas līmenī. Uh, tas vairs netiktu uztverts kā tātad dažu valstu ieņēmumu pārdala citām, un tas atjaunot nodokļu sistēmas godīgumu, stiprināt Eiropas Savienības leģitimitāti un visticamāk ļaut Eiropas Savienības pilsoņiem plašāk atbalstīt Eiropas politiku. Otrajā aptaujas daļā mēģinājām pārbaudīt šo hipotēzi. Ja mainām Eiropas Savienības pašfinansējumu, vai tas mainītu pilsoņu pieeju pieņēmums par Eiropas Savienības politiku un darbību, vai tam būtu vērojams lielāks atbalsts. Un mūsu iegūtie rezultāti rāda, jā, tieši tā. Sākumā jautājām Eiropas pilsoņiem desmit dažādās dalībvalstīs, kas lielā mērā pārstāv Eiropas Savienību. Viena no valstīm gandrīz vairs nebūs dalībvalsts jautājumu, vai jūs, prāt, Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk uh, naudiņas un valstīm mazāk naudiņas, tātad vai vairāk resursu jāpiešķir Eiropas Savienībai, nevis dalību valstīm, vai tā vietā viņi uzskata, ka papildus resursu jādod Eiropas Savienībai, tātad papildus uh, resursi dalību valstīm un mazāk resursu Eiropas Savienībai. Kā redzat, ir arī liela daļa to, ka Nav skaidrs atbildes, bet redzam Dienvidvalsts no vienas puses, kur pārsvarā uh, cilvēki atbalsta vairāk naudas uh, Eiropas saimnībā ar mazāk naudas dalībvalstīm. Un uh, otra daļa, pārsvarā da, ziemeļu dalībvalsts, kur uh, ir situācija pretēji. Tas atbilst arī šai hipotēzē, ko skaidroju iepriekš. Cilvēki atbalsta vairāk uh, naudas dalībvalstīm, mazāk uh, mazāk uh, Eiropas Savienībai. Vācijā ir atšķirīgi. Tur viņi uzskata, ka mm, Eiropas Savienībai jābūt vairāk naudas un dalībvalstīm mazāk, bet šāds sadalījums ir novērojams. Ļoti interesanti ir arī tas, ka šis sadalījums pazūd un atbalsts Eiropas Savienības finansējumam pieaug, ja šo jautājumu par finansējumu pasniedzam citādi, ja mēs jautājam, ko jūs atbalstītu? Eiropas saimnības oglekļa nodokli. Visas dalībvalsts no sirds šādu pasākumu atbalsta, kā redzat. Ja jautājat, vai atbalst, atbalstīs uh, nodokli lieliem internetu uzņēmumiem, situācija identiska. Un gandrīz tas pats par finanšu darījumu nodokli un nod, nodoklis uzņēmumiem. Uh, izņemot dažas valstis, kur varbūt ir vairāk šaubu par šādu nodokļu nepieciešamību. Un tas parāda mūsu pieņē, pierāda mūsu pieņēmumu. Ja mēs mainām to, kā Eiropas Savienība gūst savu finansējumu, tātad nevis no dalībvalstu budžetiem, bet no saviem pašresursiem, Tas um, stiprina ne tikai atbalstu Eiropas Savienības finansējumam, bet arī politikai un leģitimitātei Savienībai kā tādai. Otra lieta, ko gribēju teikt, uh, un tas būs īsāks komentārs, lai es pārmērīgi nepārsniegtu savu laiku, dažas minūtes es jums tikai papildus lūdzu, cik lielā mērā pašresursi var būt alternatīva nodokļu harmonizācijai. Tas ir patiesībā arī sasaistīts ar iepriekš manis teikto un pierādīto. Es uzskatu, ka būs iespējams un tādēļ jādomā par iespēju. Tā vietā, lai mēs mēģinātu īstenot šo smago pasākumu, kas tāds arī būs, tātad harmonizēt korporatīvos nodokļus, pieļaut arī nākotnē nodokļu konkurenci, bet tā vietā izmantot uh, Eiropas Savienības mēroga uh, papildnodokli, kas šo konkurenci regulētu. Ja būs Eiropas papildnodoklis, piemēram, uzņēmumu nodokļu jomā, tā varētu kalpot kā alternatīva nodokļu harmonizācija. Jūs pieļausiet nodokļu harmonizācijas starp dalību, uh, konkurences starp dalībvalstīm, bet tas um, būs definēts tādā veidā, ka nevienā brīdī tas um, nepazemināsies zem konkrēta nodokļu konkurences uh, līmeņa. Tam, protams, būs nepieciešama kopēja konsolidēta nodokļu bāze, bet šī kopējā konsolidētā nodokļu bāze var radīt arī ko citu, kas būtu visai interesants uh, aspekts, ko pārdomāt. Šī papildus nodeva tiks horizontāli piemērota visām, uh, visiem uzņēmumiem, lai nekropļotu konkurenci, bet ja būs šī konsolidētā bāze, uh, tad visticamāk būs iespējams arī identificēt, kas tātad, kur ir pārrobežu ekonomikas uh, pasākuma un darbības un kas ir iekšēja. Un pat ja nodokļi attieksies uz visiem, ieņēmumi kas būs saistīti ar tātad šīm ekonomikas darbībām, tātad nacionālā līmenī tie būs nacionālajie ieņēmumi, un pārējie tiks izmantot Eiropas Savienības budžetam, un arī tas tīri kognitīvi stiprinās Eiropas Savienības leģitimitāti pašresursu jomā. Liels paldies, atvainojos, ja pārsniedz man atvēlēto laiku. Paldies. Paldies, Maduro kungs. Paldies arī Andoru kungam par prezentācijām. Pārējiem pie jautājumiem un atbildēm. Iespēja deputātiem izteikties. Aicinātu sākumā uzdot, uh, tātad uh, uzklausīt jautājumus komentārus, un pēc tam uh, runātājiem būs iespēja rezumēt un atbildēt uz tiem kopā. Vispirms ēnu referenti. Guelmīnī kundze, lūdzu. Thank you so much, Mr. President. I really... Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Atvainojos, ka nedaudz nokavēju sākumu, tādēļ nevarēju pilnībā uzklausīt uh, visu šodienas pasākumu. Pirmo prezentāciju nedzirdēju, otru prezentāciju gan uzklausīju ļoti rūpīgi. Pie sevis domāju, ka tiešām ir ļoti pozitīvi tas, ka um, profesors Maduro ļoti skaidri, pārliecinoši mums izklāstīja savus argumentus. Mēs kā S&D grupa patiesībā uh, Esam piedāvājuši, izstrādājuši pozīcijas dokumentu par šo paplašinājumu, pašresursu, mm, tātad jomas paplašināšana varētu būt konkrēts mērķis šiem likumdevējam, mūsu, tātad mums. Un tas varētu iet paralēli ar tātad plašāku DFS kontekstu. Un kā jūs pilnīgi pareizi arī parādījāt, ar, sniedzot konkrēts piemērs un pierādījums, mums ir jāveicina šī paradigmas maiņa. Tātad ir jāstiprina Eiropas iestāžu leģitimitāte, un tas ir jādara, ieviešot reālus pašresursus, kas mums patiesībā arī ļaus samazināt NKI, tātad šo, šos pienesumus no atsevišķām dalību valstīm. Manuprāt, šajos gados uh, ir jāstrādā pie šīs paradigmas maiņas, ir jāpanāk šīs pārmaiņas, jo mēs visi ļoti labi apzināmies, ka pēdējās desmitgadēs mēs kā Eiropas iestāde esam rīkojušies uh, pretrunā tam, kas teikts līgumā. Jo līgumā ļoti skaidri ir teikts, ka Eiropas uh, politika un politikas mērķi ir jāfinansē pamatā izmantojot pašresursus, nevis NKI iemaksas. Bet, nu, reālā situācija tāda, ja paraugāmies uz datiem, redzam tieši pretējo vismaz pēdējās trīs desmitgadēs, un tas nozīmē, ka nu ir pienācis laiks mainīt šo loģiku par 180 grādiem un ieviest jau tātad reāls pašresursus. Es patiesībā tiešām ļoti vēlētos ieviest gan pašresursus, kas ir saistīti gan ar iekšējo tirgu un Eiropas Savienību. Jūs ļoti labi arī ilustrējāt, ka cilvēki to saprot un uh, un uh, uzmanīgi pieiet iekšējā tirgus uh, darbībai, un ļoti labi saprot, ka iekšējais tirgus nes peļņu, nes labklājību. Un varam runāt ne tikai par uh, iekšējo tirgu, mums jārunā arī par klimata pārmaiņām. Tas nozīmē, ka šis būtu tāds jauns iekšējo resursu gros, kas būtu sasaistīts ar abiem šiem aspektiem. Man šķita ļoti iespaidīgi dati par oglekļa nodokli, piemēram, tas, ka um, cilvēki um, šķita pat priecīgi par šāda nodokļa ieviešanu. Arī emisiju tirzniecības sistēma šeit jāmin. Nu, manuprāt, pilsoņi visai bieži patiesībā ir krietnī advancētāk nekā mēs, lēmēji politiķi. Tādēļ mums jābūt ambicioziem Eiropas parlamentā, jābūt drosmīgiem efektīvi šie instrumenti ir jāievieš. Nevaram arī noslēpt, ka jābūt realistiem. Jūs jau noteikti zināsiet, ka komisija nebūs tik lielā sajūsmā par plaša tipa pašresursu ieviešanu. Es saprotu, ka šobrīd pārsvarā diskusijas notiek par plasmasas nodokli, emisiju tirzniecības sistēmām, bet, manuprāt, mums ir jābūt krietni drosmīgākiem. Un man būtu jautājums Maduro kungam nobeigumā. Gribētu jums jautāt, ko jūs domājat par iekšējā tirgus, par vienotā tirgus nodevu? Par to ir atšķirīgi nodokļi. Un liels paldies jums par prezentāciju. Paldies, papadīmulis kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους. Paldies, priekšsēdētājas. Συμφωνήσω με την εισαγωγική παρατήρηση του κυρίου. Vēlējos pateikties runātājiem. Un, lai gan piekrītu Maduro kungo sacītājiem. Mēs jau ilgus gadus runājam par šo jautājumu, un ir laiks domāt par lēmumu pieņemšanu. Domāju, ka Eiropas parlaments ir šo diskusiju avangardā, mēs izdarām spiedienu uz padomu un uz komisiju, lai tās ķertos pie pašresursu jautājumu. Un man ir divas lietas sakāmas. Pirmkārt, piekrītu eh, kolēģei, kura tikko norādīja, kā tas sākotnēji ir institucionāls pienākums Eiropas Savienībai attīstīt Eiropas finansējumu un veidot pašresursus. Šobrīd mēs redzam, ka liela daļa finansējuma, lielākā daļa ir atkarīga no dalībvalsts devuma un nevis no pašresursiem. Pagātnē tika izveidota uh, viedo komiteja, Monti komiteja tā tika nodēvēta, un šī grupa piedāvāja diversificēt pašresursus. Es gribētu jautāt eh, runātājiem, ko viņi domā par šiem priekšlikumiem, vai tie ir jāpiemēro, vai tie ir jātīst tālāk. Un vēl viena lieta. Eh, mūsu komiteja, Ivan Ortfeldkungs. ko mēs darīsim, kā mēs rīkosimies pēc šīs uzklausīšanas. Es lieku priekšā pārdomāt Eiropas parlamenta priekšlikumus, lai pašresursu jautājums ieņemtu augstāku vietu starp prioritātēm. Uh, un lai būtu priekšlikumi pēc ekspertu uzstāšanās, jo tas ir saistāms ar debatēm un diskusijām par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Jo vairāk būs pašresursu, būs priekšlikumi, kas apvieno vairākumu, Politiskā opozīcija, kas nereti noved strupceļā, samazināsies starp tīrajiem maksātājiem un saņēmējiem. Vienmēr pastāv šī opozīcija starp dalībvalstīm, un tas mūs ved strupceļā, to mēs redzam jau sen padome ir kā bremze, kā šķērslis daudzgadu budžetam. Uh, Eh, tādam, kā to vēlētos Eiropas parlaments. Un es aicinu rīkoties pēc šīs uzklausīšanas eh, nāklajā ar iniciatīvu, kā Eiropas parlaments par pašu resursiem. Paldies, Fernandeškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties runātājiem un pasvītrot to, kā Miguel Maduro uzstāšanās ir iedvesmojoša un kā mēs varam pārliecināt mūsu pilsoņus. Man ir jautājums, vai mēs varam pārliecināt dalību valstis, jo pastāv liels negribīgums no uh, dalībvalstu puses pat, ja tās apzinās, ka kopumā pilsoņi kopējā mērogā eh, gan eh, taisnīguma dēļ, gan lai izvairītos no nenomaksas pilsoņu to atbalsta. Parēties par lieliem digitāliem uzņēmumiem. Tas ir labs, tā ir laba ideja. Un tas arī Es saprotu, tas ir ļoti nozīmīgi. Populisti teiks, ka parlaments tikai grib uzlikt jaunus nodokļus pilsoņiem. Mēs teiksim, ka mēs vēlamies mazināt fiskālo nastu. Kā mēs pārliecināsim dalībvalstis, ir mans jautājums. Kā? Uh, Eh, kā mēs pārliecināsim mm, par to, un es jau teicu publiski, kā ja jūs aicināt kādu pusdienās, tad eh, parasti restorānā pat uzaicinātais eh, ieskatās ēdienkartē. Pat Vācijā, Francijā Francijā, e, kas ir lielākie devēji budžetā un jūtas tādā veidā kā budžeta saimniekiem. Redzot, ka mēs vēlamies samazināt uh, devumu budžetā uh, no uh, dalību valstīm, kā mēs varam pārliecināt viņus domāt vairāk par šiem jautājumiem un kā mēs parlaments varam sagatavot tādu priekšlikumu, kurš pārliecinātu padomi. Paldies, deputāte Markaša. Paldies, priekšādātāji, arī es iesākumā vēlos pateikties runātājiem Andoram un Maduro pār sagatavoto stašanos un mums e, sarunu grupai par pašresursiem šīs ir svarīgas debatas. Iesākšu ar to, ka mēs šajā etapā runājam pār pašresursiem un domāju, ka Mūsu parlamentam ir jāizlem, pa, ko nozīmē mums teikt, ka mēs eh, piešķirsim eh, savu piekrišanu DFS, ja būs uh, ja būs rasts risinājums pašresursiem. Ir ļoti grūti pieņemt politiski jautājumu par specifiskiem uh, pašresursiem saulaicīgi, lai mēs piešķirtu pie savu piekrišanu daudzgad finanšu schēmai. Un uh, arī padomēji šī piekrišana ir ļoti svarīga un tas ir jāsaista ar mūsu šodienas debatēm. Jau acīm redzami ir. Uh, zināms eh, pārliecīgi liels eh, svars eh, dalību valstu tiešiem maksājumiem salīdzinājumā ar pašresursiem, un tāpēc domāju, ka būs jāpanāk kompromiss šajā sakarā politisks tajā izpratnē, kā tiek palielināts uh, Eiropas Savienības finansējums caur uh, pašresursiem. Jāapzinās, kā var būt piedāvājumi kļūdaini un nemaina uh, līdzsvaru. Un it īpaši tad, kad mēs piekrītam tād, ka politiskās prioritātēs pat padomē, uh, ir piekrišana šādai, eh, šām, šām prioritātēm, un pēc tam netiek piešķirta atbilstoša dimensija. Nākošais jautājums, to jau norādīja Žozīmanos Fernandeš, un tas ir jautājums par to, ka jauni pašresursi varētu nozīmēt lielāku fiskālo taisnīgumu, jo vienlaicīgi tie tas palīdz uh, vērsties pret fiskālo izvairīšanos. Uh, Un tāpēc ir jāskaidro tas, ka šeit nav runa eh, par eh, eh, nodokļu aplikšanu papildus mūsu pilsoņiem. Jau Migels Maduro norādīja, ka par lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā pilsoņu pārstāvība notiek divos līmeņos - Eiropas parlamentā tiešā pārstāvība, padomē, E, pārstāvību caur dalību valstīm. Tāpēc mēs e, politiskajā pārstāvībā e, mums ir gan pilsoņu, gan valstu pārstāvība, un tāpēc šī pārstāvība ir jāpārceļ uz viņu dalību finansiālā ziņā, skaidrojot, ka tas nenozīmē palielināt katra, katra individuālā pilsoņa maksājumus. E, tālāk trešais punkts. Šajās debatēs mums vajadzētu izvairīties, es nezinu, vai e, jāizmanto angļu apzīmējums taksis orientēts, jo mēs e, šeit runājam par nevaram eh, pieļaut risku, ka pašresursi būtu saistījami ar eh, zaļo kursu, lai finansētu zaļo kursu. Domāju, ka pašresursiem ir jāizskata eh, budžeta vienotības un universalitātes ziņā. Un Es šajā sakarā gribēju dzirdēt komentārus no abiem runātājiem. Paldies, eh, Monika Holmajer. Um, liebe Kolleginnen und godātie kolēģi, priekšsēdētāji man šajā diskusijā nedaudz uzskaitās, ka mēs vienmēr zinām, ka par, eh, pret ko mēs esam par ko tad eh, varbūt nav vienotības, bet dalība valsts ir sliktas, negrib vairāk maksāt. Un tā tad mēs zinām, eh, cik, cik uh, visi ir slikti un tā tālāk. Un mums uh, ir uh, jābūt vienprātībai par budžetu, par daudzgadu finanšu schēmu un pašu resursiem un tādēļ mums vajadzētu padomāt arī par to, kā to teica kolēģis Fernandeš, kā mēs varētu pārliecināt dalību valsts par noteiktām idejām, piemēram, par emisiju certifikātu tirzniecību. Šeit arī ir uh, potenciāli ieņēmumi. Uh, bet tas viss nonāk dalību valstu budžetā. Ja mēs gribētu paplašināt šo te eh, certifikātu tirzniecību, tātad tas ir saistīts ar uh, zaļo kursu, un tad mums būtu jādomā, kā mēs varētu gūt papildus uh, pašu resursu Eiropas Savienībai. Otrkārt, uh, tas arī ir jautājums par nodokļiem, un ja uzņēmumi uh, gūst mazākus ieņēmumus, tas uh, tiem nepatīk. Arī pilsoņi nevēlas maksāt vairāk nodokļus. Un uh, tāpat laikā pilsoņi būtu jāiestājas tā, tādā saprātīgā finansējuma nodrošinājumā, krāpšanās ar PVN un Uh, uh muitas nodavām, tur uh, zaudējam daudz vairāk līdzekļu nekā ir pašu resursi. Un tieši šais jomās mums vajadzētu aktīvāk darboties un tad ļoti ievērojami pieaugtu uh, pašresursu apjoms. Vienā gadījumā ir 3,5 miljārdi eiro uh, zaudēti uh, krāpniecības gadījumā ar muitas nodavām. Uh, un patiesībā tiek kontrolēts tikai viena, viens procents ievesto preču, mums vajadzētu vairāk uh, kontrolēt un šajā uh, jomā aktīvāk darboties. Es esmu par pašresursiem, par to nav šaubu, bet mums ir jādomā pirmkārt par tādiem instrumentiem, kur mums ir uzreiz izredzes gūt vairāk līdzekļu. Bet uh, ne, nav jēgas teikt, jā, pret mums uh, cīnās un mēs neko nepanākam, bet mums vajadzētu kopā ar uh, dalību valstīm strādāt, nevis vērsties pret šiem neto maksātājiem. Vācijā nu, šies 1,3%, nu es pat cinos pret pašu Uh, savām valstīm. Tātad uh, nav visi vienprātīgi. Ir tādi, kas saka 1,1, 0,9%, bet mūsu pašu partiju ietvaros. Un uh, tādēļ es uzskatu, ka mums arī ir jārunā ar dalību valstu parlamentu kolēģiem, jāskaidro, kāda kā, kādiem mērķiem mums šie ieņēmumi ir nepieciešami. Mums ir aktīvi jāstrādā ar šiem kolēģiem, lai viņi ietekmētu savu valstu valdības. Paldies. Kellers kundze. Paldies. Priekšsēdētāji. Es atbalstu iepriekšējos runātājus. Mēs vēlamies patiesu pašresursus. Mums ir nepieciešami līdzekļi šim nolūkam. Un es vēlos runāt par oglekļa korekcijas mehānismus robežām. No vienas puses tas uh, novērš oglekļa aizplūšanu, liekot apmaksāt uh, starpību starp uh, to, ko. Uh, summām mūsu iekšējām izmaksām. Tas ir būtiski gan ETS dēļ, bet kas ir jāpiemēro uz robežas kā starpības maksājums cenās. Un tas ir ar nozīmīgu e, šis mehānisms, ko nevēlos saukt par nodokli, ir e, ļoti nozīmīgs videi un arī resursu ziņām. Un šķiet, ka mums vairāk ir jāstrādā pie metodas, kā to e, īstenot. Tas skar e, muitas maksājumus un pārve, e, jau pārveidotos produktus. Un e, varu paust gandarījumu par lieliskiem statistikām. Mēs zinām, ka tad, kad ir runa par konkrētām lietām, visas patērētāju kustības eh, nostājas pret to, un eh, tas ietekmē sabiedrisko domu dalībvalstīs, jo beigās maksātājs vienmēr ir patērētājs. Vai jūs varētu runāt kāds no jums par procesu, kā īstenot, kā panākt eh, šādu risinājumu, un otrkārt jūsu atzinums, profesori, pār prezentētajiem atzinumiem pret konkrētiem atzinumiem. E, tad, kad pilsoņi baidās skatos, e, tas varētu skart viņus tieši. Deputāti Gordijas Sabēlā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visiem priekšlikumiem, kur izskanēja šodien. Profesors Maduro sacīja jau, ka pirms dažiem gadiem runāt par pašresursiem bija pilnīgi neprātīgi, bet lietas ir mainījušās, tāpēc, ka parlamentā vairākums atbalsta pašresursus, un mēs redzam, cik būtiski tie būtu, lai finansētu Eiropas budžetu, ka tas būtu pašsaprotami, pašsaprotam, bet ir tīs, ka padomē nostāja nav mainījusies. Ļoti bieži, kad mēs runājam ar premjeriem, ar valdību, uh, vadītājiem saka, jā, piekrītu, bet mūsu pilsoņi to nepieņemtu. Un tagad mēs redzam no jūsu pētījuma pierādījumu pretējam. Mani pārsteidz tas, kā mēs pēc eh, ekonomiskās krīzes, kad valdības ne, ne, eh, neša, beš, nešaubīgi palielināja PVN, palielināja citus nodokļus, un tagad mēs Eiropas līmenī nevar noteikt nodokli piesārņotājiem, uzņēmumiem, eh, kuri no darba lai tie nenodarbotas ar krāpšanu un vismaz minimālu uzņēmumu nodokli. Kāpēc eh, mēs nekādīgi nespējam līdz šim slēdzienam nonākt? Es zinu, ka padomē vismaz ir notiek runa par nodokļiem, bet no tā, ko mēs dzirdam, eh, pats eh, viņi nevēlas sacelt čekus. Baidzētu vismaz nemazināt eh, eh, tos eh, maksājumus, kas jau tiek īstenot. Kā mēs varam panākt dalību valstis, lai tās apstiprina, atzīt jaunos resursus, lai nebūtu tādi pasākumi, kas ir par labu vieniem un par sliktu citiem, un beigās ir kopīgais saucē, kopsaucējs, ka. Uh, Eh, nav nekādu. Vajadzētu eh, panākt to, lai visi eh, pieņem tādus maksājumus vai nodokļus, kas vismazāk ietekmē dalībvalstu maksājumus. Un es gribētu šajā sakarā labāk izprast divas lietas. Sandor kungs runāja par nosacījumiem. Vai mēs varētu schematiski to izskaidrot un nosaukt konkrētus piemērus. Tālāk Maduro kungs. Pēdējā punktā, kas arī laika trūkuma dēļ netiks skatīts sīkāk, kas ir eh, nodokļu uzņēmums, jeb kopējā konsolidētā nodokļu bāze, kā tā darbotos, un vai ir kāds pētījums par to, cik lielas summas varētu iekasēt šādā veidā. Paldies, paldies! Nākošais runātājs, deputāts Kircos, paldies! Domāju, ka Eh, lielākā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir Brexit. Eh, apvienotā karalista izstājas, un mums tagad ir jādomā, kā kompensēt eh, šos maksājumus. Diemžēl mēs neesam ņēmuši vērā Brexit mentalitāti, un vēlos atgādināt Eh, Margarita Stečers slaveno teicienu I want my money back. Man šķiet, ka mēs vēl aizvien gai dzirdām šo eh, lozungu, kas eh, izskan dažādos veidos. Mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, bet nav iespējams tos finansēt. Vakar es biju sēdē komitejā, kur tika runāts par exit G jo esam zaudējuši cīņu 5G ziņā. Mēs, mums bija jākonstatē, ka ķīnieši ir rīkojušies veiksmīgāk, kā mēs pāriesim uz 6G, ja esam zaudējuši 5G. Un tālāk mēs konstatējam, ka finansējums neatbilst vajadzībām, ir runa par summām, turklāt, kas eh, nāk no citām aktivitātēm, piemēram, aizsardzībā, un ņemot vērā, ka es strādāju pie šiem jautājumiem sēdē komitejas ietvaros, mēs vēlamies veicināt pirmo reizi palielināt summas militārajām darbībām uz jauno DFS, un šobrīd ir cīņa pār summu samazināšanu, tās vēl pat nav pieņemtas. Turklāt jākonstatē ir tas, ka ir pasaules lielvaras, kuras palielina militāros izdevumus, bet mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ko nevar finansēt ar mūsu rīcībā esošiem resursiem. Esmu no Grieķijas un mēģinu panākt papildus kredītus mūsu valstī, kurā ir attīstības problēmas, sociālas, ekonomiskas un citas, un šajā sakarā. Mums ir nepieciešami kopīgi pūliņi, lai mēs varētu uh, saņemt tādus resursus, kas ir saistīti ar attīstību. Pretējā gadījumā pēc pieciem gadiem mēs sadursimies ar milzīgām izdevumiem, jo būsim ļoti iekavējušies starptautiskās konkurences ziņā un citur. Turklāt, redzot to, kas notiek Sīrijā un Lībijā, mēs kā Eiropas Savienības eh, galīgi nesam klātesoši. Un mēs apzināmies draudus, kur pastāv Eiropas parlamentiem ir jāsaka nelēmumiem, kuri netiek finansēti. Domāju, ka šeit ir runa par notiekumu, kas pastāv valstu parlamentos, un tāds ir jāpiemēro arī Eiropas parlamentā. Paldies, Andrēs Senkungs. Mēs zinām, ka. Uh, um, ir sabiedrības atbalsts daudziem pašresursiem un parlamenta nostāja ir tuvāk pilsoņiem nekā valdība nostāja, tīpaši valstīs, kurās es, eh, es no, eh, valst, dažās valstīs tā tas arī. Taču man nav pietiekami dzirdēt tikai, ka mums ir nepieciešams vairāk pašresursu, mums ir jāpasaka, kāda veida pašresursu tas ir jātīst tālāk, un tāpēc eh, oglekļā eh, korekcijas korekcija uz robežām ir spēcīgs jauns pašresurss, kur cilvēki redz, ka to nedara viena dalībvalsts pati, un tas ir pašresurss ar spēcīgu klimata elementu tajā. Runājot par uh, oglekļa tā, nodokli uz robežām ir divi argumenti. Es gribētu dzirdēt arī ekspertu komentāru šajā sakarā. Pirmais no tiem, ka būs problēmas ar PTO un nevar šo nodokli saistīti ar mūsu tirzniecības sistēmu. Citi eksperti apgalvo, ka tas ir iespējams. Es gribētu komentāru. Otrs arguments ir, ka nav zināms E, cik e, daudz līdzekļu no tā varēs iegūt. Un man ir svarīgi attīstīt mūsu pozīciju šajā sakarā, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Deputāti Aģē, nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji, paldies par ļoti skaidrajām, interesantajām prezentācijām. Un No manas puses eh, reakcija un pāris jautājumi. Andorkungs runāja par jauno zaļā kursa finansējumu un to, ka to nedrīkst balstīt tikai uz Eiropas budžetu. Eh, šobrīd, ja tas mums būtu jābalsta tikai uz Eiropas budžetu, mēs būtu visai tāli no uh, mūsu ambīcijām un būtu jautājums par to, kā finansēt šo zaļo kursu. Tālāk par Monikas nosaukto fiskālo nastu. M mēs visi vēlamies neapgrūtināt papildus mūsu pilsoņus ar jauniem nodokļiem, un jo vienmēr gala maksātājs būs pilsonis, bet e, Eiropas Eh, savienība, Eiropieši ir vairums, mēs esam pro-eiropieši. Mēs uzskatām, ka mēs ar caur pašresursiem varam stiprināt eh, pievienoto vērtību. To jau mums pierādīja. Maduro kunga īstenotās aptaujas pilsoņi ir gatavi pieņemt pašresursus, bet mēs esam izšķirīgā brīdī. Uh, Um, lēmumu pieņemšanā, un es domāju, ka ir jāstrādā pie pašresursu groza, lai no, nodrošinātu lielāku stabilitāti, bet arī, lai atceltu šķēršļus. Uh, piemēram, ir dalība valsts, kuras nevēlas nekādu pašresursu, tālāk ir citas, kuras nevēlas, bet ir gatavas uh, Eh, viedokli mainīt, ja ir runa par klimatu. Un Maduro kungs, jūs jau sacījāt, pirms uh, uh, vairākiem gadiem uz jums skatījās kā uz ajatolu. Šodien mentalitāte ir mainījusies un dalībvalstis spēju sadzirdēt to, ka pašresursi ir nepieciešama un ja nākošajās sarunās būs kaut kur jāpiekāpjas, un pilsoņi ar lielāku sapratni sturs pret šiem jautājumiem, kuriem ir jābūt ar uzmundrinošu dimensiju mūsu diskusijās. Maduro kungs, jūs sapratīsiet, kas ir pārliecināti, tikai man ir viens jautājums vai varbūt es eh, ne, nesapratu tulkojumā to, bet tad, kad jūs teicāt, ka pie eh, pašresursu gros varētu nomainīt to grūto uzdevumu, kas ir eh, CCTB Jūs runājāt par uzņēmumu ieteikumu uz pārobežu ekonomisko aktivitāti. Šeit ir runa par pārobežu aktivitātēm un nevis aktivitātēm, kas izriet no vienotā tirgus. Jo, ja tas ir pārobežu un uzņēmumi, kā jūs to norādījāt, var nonākt tādā gadījumā nevienlīdzīgā situācijā. Paldies, un tagad es atgriezīšos pie mūsu viesiem Andoru un Maduro atbildēm un komentāriem. Andor, kungs. Um. Liels paldies. Es vēlētos pievērsties um, atsevišķiem punktiem, ar kuriem vairāk bija saistīta mana uzstāšanās un uh, palūkojoties uz Monti uh, ziņojumu un uh, nosacījumiem uh, izdevumu daļā un kā pārliecināt iedzīvotājus. Monti ziņojumā ir iekļautas skaidras rekomendācijas un savā ievadrunā es vairumā arī tās uh, atbalstīju un uh, arī uh, iestājos par uh, pārēju uz uh, sabiedriskā labuma finansēšanu, bet šeit tomēr jābūt piesardzīgiem, runājot par Eiropas Savienības leģitimitāti un tās budžetu. Eiropas Savienības līmeņa publiskais labums ir ļoti labs, bet mēs nedrīkstam par zemu novērtēt arī divas citas funkcijas budžetam - pārdalīšanas un stabilizācijas funkciju, tīpaši domājot par monetāro savienību. Eiropas Savienībā jāvirzās uz priekšu visos, eh, visās trijās pamatfunkcijās, bet runājot par leģitimināti šobrīd, tādēļ ir pamatot koncentrēties sabiedrības labumu, un es piekrītu, ka būtu jāuz, jāliek uzsvars uz klimatu politiku un zaļo kursu šajā posmā. Uh, Vairāki runātāji runāja, kā pārliecināt sabiedrību, bet vēl svarīgāk, kā pārliecināt valstu vadītājus. Nacionālā kontekstā budžeta politika šeit uh, sabiedrība uzskata, ka uh, ir finansējums jānovirza tādiem izdevumiem, kas saistīti ar Uh, valsts mērķiem, un uh, tie netiek apšaubīti Eiropā. Un svarīgi uzsvērt, ka Eiropa budžeta, Eiropas budžeta mērķus tik uh, konkrēti uh, neuztver kā tādus, kas atbalsta tos pašus mērķus, kaut gan patiesībā tā ir. Mums ir jāparāda, ka Eiropas saimnības budžets atbalsta nacionālos budžeta mērķus, tādus kā labklājība, uh, aizsardzība, drošība. Tāpat ir jāparāda, ka tiek atbalstīts tehnoloģiskās inovācijas, un tāpat tiek risināt tādi jautājumi kā rūpniecības un ekonomiskā konkurētspēja un rūpnieciskās politikas īstenošana. Arī tas palīdzētu. Uh, pārobežu infrastruktūra arī tiek uh, izcelt kā viena no, viens no mērķiem, kas palīdz pārliecināt. Tāpat nedrīkstam aizmirst apvienotās karalistes situāciju. Brexita kampaņa koncentrējās uz vienu uh, aspektu šajā uh, izstāšanās gadījumā, cik daudz līdzekļu varētu ietaupīt kādēļ varēja to padarīt par kampaņas centrālo jautājumu, jo tas nebija redzams, kādus ieguvumus uh, saņēma apvienotā karaliste no uh, dalības vienotā tirgu un daudzās Eiropas programmās. Uh, šis šeit vienkārši pietrūkst redzamības, atpazīstamības. Un tieši ciešā, tiešā saiknē starp Eiropas Savienību un nacionālām prioritātēm. Tas ir svarīgākais punkts, kur mums būtu iespēja stiprināt atbalstu Eiropas Savienībai un tās budžetām. Es jau minēju nosacījumus izdalī, izdevumu pusē Bet šeit, protams, ir zināmi ierobežojumi vēl tālākiem nosacījumiem šajā eh, daļā. Bet eh, svarīga ir saikne ar Eiropas pusgadu. Tas ir galvenais eh, kanāls, pa kuru šie uh, nosacījumi tiek paziņoti, bet uh, tas kļūst ļoti pārliecinoši realitātē. Ja pilsoņi redz, pie kā novērš šis Eiropas pusgads, ka tas nav vienkārši kaut kāds birokrātisks pasākums katru gadu, bet ka pastāv ilgtermiņa mērķis, ilgtspējīga attīstība vai kaut kas vēl konkrētāks, ko Eiropas uh, Savienība uh, Uh, vēlas panākt ar uh, šī pusgada starpniecību. Citādi var tikt apšaubīta leģitimitāte. Tālāk, kā finansēt zaļo kursu. Uh, tas gribētu vēl atbildēt uz šo jautājumu. Manuprāt, šeit Eiropas Savienības budžetām būtu spēlējama mazāk svarīga loma. Šeit vajadzētu papildināt investīciju resursus kohēzijas uh, valstīs reģionos un nodrošināt stimulus. Bet Eiropas Savienībai tāpat laikā ir iespēja ietekmēt banku sistēmu ar publiskiem līdzekļiem, tāpat ir, ir šīs veicinātāja bankas gan. Eiropas Investīcija banka, gan Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, un tas ir tāds uh, stabils uh, eh, kanāls uh, politikas koordinācija, kas var palīdzēt īstenot šos, eh, šo zaļo kursu, kas būtībā ir integra, investīcija politika, kur pamatā, kuras pamatā ir kredīti. Paldies. Very much, profesor Maduro. Paldies, tagad profesors Maduro. You, think, uh, questions, think... Paldies, bija daudzi jautājumi, ko gan var sagrupēt divās lielākās grupās. Pirmā grupa, kurus pašu resursus mums vajadzētu veidot un kādas ir konkrētas problēmas saistībā ar pašresursiem. Pirmkārt, kādi kriteri izmantojami, lai identificētu pašresursus, par to es īsumā runāju savā prezentācijā, bet uh, papildu priekšlikumi ir uh, izteikti 2012. gada ziņojumā Eiropas parlamentam, ko esmu sagatavojis. Tā tad uh, vai nu ekonomiskā darbība, uh, kas uh, ir viegli saprotam pilsoņiem, uh, ko nodrošina iekšējais tirgus vai arī jomas, kur Eiropas uh, Savienība var tikt uzskatīt par kā, uh, to, kas koriģē netaisnību nodokļu jomā. Tātad šie ir divi kriteriji pašresursu identificēšanai, un arī šeit ir saistīti jautājumi eksternalitāte, uh, Uh, piemēram, saistībā ar vides nodokļiem vai līdzīgi pieeja. Otrs jautājums, kā to izdarīt, uh, neradot uh, tādas kropļojumus. Uh, katrs no šiem uh, punktiem būtu prasījis padziļinātu analīzi. Es neesmu to visu, to visu analizējis un ir būtu nepieciešami arī dati, kuru mums pat nav šobrīd. Tātad digitālā uh, vienotā tirgus nodoklis un šeit vai nodeva šeit pastāv kro, tirgus kropļojumu risks un mēs eh, kopā ar kolēģiem noskaidrojam, vai varētu izveidot tādu sistēmu, kas novērstu šādus uh, tirgus kropļojumus, bet joprojām mums nav tādas galīgās uh, nostājas šai jomā. Patiesībā ir jādomā pirmkārt par atklātību. Uh, jānoskaidro, kur šīs lielās digitālās platformas gūst ieņēmumus. Šobrīd nav informācijas par to. Tātad uh, Eh, reklāma, kas eh, parādās šajās platformās, un līdz ar to, ja nav šādas informācijas, nezinām par ieņēmumiem, kroprojumiem un ieņēmumu sadali. CCTB tad varētu būt labs risinājums arī, lai koriģētu šo problēmu, bet nedomāju, vai uh, Eh, šīs problēmas korekcija būtu jāsasaist ar CCTV. Tas būtu jādara neatkarīgi Eiropas Savienībai. Nākamais jautājums saistīts ar jūs jautājāt par eh, papildu nodokļiem uzņēmumiem, vai šeit arī nebūs tirgus kropļojumi, jo šeit ir runa par nodokļiem, par uh, robežu aktivitātēm. Nē, tāda nebija mana ideja. Šis uh, papildu nodoklis attiektos uz visiem uzņēmiem, neatkarīgi vai tie darbojas pārobežu režīmā vai nē. Jautājums, vai mums ir pieejama informācija pēc CEC, saskaņā ar CCTB ja raugāmies uz to, kā šie gūtie ieņēmumi tiek sadalīti, tad mēs varētu Uh, pārdalīt šos ieņēmumus, novirzot daļu uh, konkrētai valstī un daļu Eiropas Savienībai. Bet šis uh, papildu nodoklis tiktu piemērots visai ekonomiskai darbībai, pilsoņiem tas būtu saprotamāk. Tātad, ka šīs uh, Uh, no, šī nodeva būtu saistīta ar to, ka Eiropas Savienības vienotais tirgus rada iespēju īstenot šādas ekonomiskās darbības. Trešais, tātad kā pārliecināt dalību valstis. Pirmais arguments būtu, ka patiesībā izmā, tā tad mainās īstermiņa politiskās izmaksas, bet nākotnē šīs politiskās izmaksas būs daudz zemākas, jo nebūs vairs tik lielas uh, izmaksas saistībā ar daudzgad finanšu schēmu un, un uh, debatēm par uh, budžetu vai arī šīs iekšējās politiskās izmaksas ir grūti vest sarunas par daudzgad finanšu schēmu, jo pēc tam viss būs jāskaidro pašu valstī, kādas šīs izmaksas katrai valstī būs. Tas sasauc ar manas prezentācijas pirmo slaidu. Bet, ja būs pašresursi, tad būs mazākas šīs politiskās izmaksas, jo nebūs vairs jāveic tik liels iemaksas no valsts budžeta. Esmu tomēr trīs gadus pavadījis politikā un ļoti labi apzinos, cik grūti ir mainīt uh, tātad pieeju, uh, sam, nu, kā samaksāt augstākas politiskas izmaksas uh, tuvākā termiņā, apmaiņā pret zemākām politiskām izmaksām ilgtermiņā. Un tieši šīs īstermiņa politiskās izmaksas arī ietekmē lēmumus, kas tiek pieņemti. Jautājums, kā pārvarēt uh, Uh, šo problēmu. Daudzi no jums jau teica, ka šeit varētu būt kaut kādi darījumi, kaut kāda apmaiņas darījumi, kas samazinātu šīs politiskās izmaksas apmaiņā pret uh, pašresursiem. Ja samazinātu nacionālā kopa ieņēmuma uh, apjomu, kas jāiemaksā apmaiņā pret pašresursiem, vai arī kā alternatīvu nodokļu harmonizācija, tad atsevišķi dalību valstis arī atbalstītu to. Ja pa, daļu no pašu resursu um, izmantot, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu vai krāpšanos nodokļu jomā, tad arī varētu, teiksim, samazināt uh, PVN likmes, un tad atkal to varētu pasniegt kā kaut ko pozitīvu, ka tiek samazināts nodokļu sloks, kas gulstas uz pilsoņu pleciem. Uh, Tā kā eh, ir šādas iespējas jā, arī politiski sadāva, eh, sagatavot tādu eh, pie, priekšlikumu kopumu. Bet, kā es teicu, vidējā un ilgtermiņā tas ir skaidri redzams, ka tiešām politiskās izmaksas dalību valstīm un to valdībām samazināsies saistībā ar Eiropas integrāciju. Paldies! Paldies jums, profesora kungs. Pateiktos arī Andoru kungam, bet viņš jau ir devies prom. Paldies jums par visiem jūsu komentāriem. Pārējiem pie otrās uzklausīšanas daļas - fiskālā harmonizācija un mobilā nodokļu bāze - tās aptvēršana. Šeit gribētu sveikt mūsu vidū Emanuelu Manson no komisijas. Viņa ir budžeta ģenerāldirektorāta vienības vadītāja, kas atbildīga par ieņēmumu politiku un PVN, uh, uz PVN balstīto pašresursu kontroles uh, atbildīgā. Viņas strādā komisijā kopš 2003. gada oktobra, strādājas dažādos ģenerāldirektorātos, uzņēmēja darbība, transports, enerģija, ekonomika, finanšu lietas. Pirms strādāšanas komisijā viņa strādāja vairākās domnīcās, uh, um, viņai ir uh, doktora grāds pie um, ekonomikā, un uh, viņas uh, vienība komisijā vada jautājumu saistībā ar pašresursu lēmumiem, un viņa strādā attiecīgajā darba grupā arī padomē. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, un esiet sveicināti visi. Honorable. Uh, Cienījamie deputāti, labrīt visiem! Liels prieks, ka man šodien ir iespēja ierasties pie jums un iepazīstināt jūs ar mūsu priekšlikumu. Mēģināšu izskaidrot saikni ar mūsu politiku, kāda ir mūsu priekšlikumā loģika. Man ir liels prieks redzēt, ka šorīt man darbs būs viegls, jo um, klausītāji ļoti labi pārzina šo dosieru un jautājumu. Tas, ko es teikšu, varbūt uh, būs jums zināms un pazīstams, bet es gribētu papildus detaļās skaidrot, kādēļ, mūsuprāt, ir svarīgi mainīt šo sistēmu. Mēģināšu skaidrot, ko mēģinām panākt, un Tādējādi varbūt izdarīšu arī saiknis starp visiem mūsu piedāvātajiem pašresursiem un Eiropas Savienības politiku un prioritātes, eh, ko ar tiem mēģinām mainīt un risināt. Sākumā veltīšu laiku ieskicēt uh, kopainu skaidrošu, kādēļ mūsuprāt ir nepieciešams reformas un kā to plānojam paveikt. Šobrīd, kā zinām, ir trīs pašresursi mums, kas kopumā finansē budžetu aptuveni 90%. Muitas nodevas, visi zinām, ka lielākais uh, pašresurss, kas ir saistīts ar uh, tirzniecības politiku Eiropas Savienībā, finansē aptuveni 13% Eiropas Savienības budžeta. Pašresursi, kas ir balstīti uz PVN, tie tika izveidot 70. gadu beigās, atbilstoši centieniem harmonizēt PVN dalībvalstīs. valstīs. 107. gadā tika pieņemts sešas direktīvas ar šādu mērķi. Tālāk NKI pašresurs, tas ir tas, kas ir jaunākais, piedāts 88. gadā. Sākotnēji tam bija plānots veltīt nelielu Eiropas Savienības budžeta daļu. Kā vairāki no jums minēja, tagad tas aptuveni 70% Eiropas Savienības budžeta finansē. Un Jūs jau varbūt sapratīsiet, ka viss darbojas ļoti labi, pašresursi veiksmīgi nodrošina finansējumu Eiropas Savienības budžetā, jo viens no pamatprincipiem budžetā ir būt līdzsvarotam. Pretstatā nacionālajiem budžetiem mums deficīts nav pieļaujams. Un tā ir tā galvenā problēma saistībā ar NKI pašresursiem. Mums ir maksājuma apropriācijas, veidojam uh, muitas un citas nodevas, kas katru gadu var būt atšķirīgs, un pēc tam NKI ir jānodrošina pārējais finansējums. Tādēļ mēs to saucam par pašresursu pārpalikumu līdzsvarošanu. Bet tieši tādēļ esam dzirdējuši balsis, kas saka un jautā, kādēļ jūs gribat um, tātad ko mainīt, viss darbojas labi. Tā ir taisnība. Budžets ir līdzsvarots, katru gadu dalībvalsts saņem atšķirīgas likmes, balstoties uz NKI, lai Eiropas Savienības budžets būtu līdzsvarots. Un tā ir arī problēma, kas saistīta ar reformu. Tas izskanēja jau arī šorīt no rīta. Pēdējais mēģinājums šeit īstenot reformas bija 2011. gadā. Rezultātā nebija jauni pašresursi, bet gan Montī kunga augsts līmeņa darba grupa, kas arī jau tika pieminēta. Tad, nu, ieskicēju vēlreiz. Pēdējās reformas bija aptuveni pirms 30 gadiem, un bija trīs pašresursi, kas ir uh, izrādījušies veiksmīgi. Un mēģināšu skaidrot, kādēļ mums viss ir tik sarežģīti. Tāds ir fonds, 11. gads, pēdējā reforma. Izveidojām augsta līmeņa grupu, Montī ziņojuma rekomendācijas, detaļās tur neiedziļināšos, domāju, ka visiem jums tas visiem jau ir zināms. Un 18. gadā mūsu priekšlikums, kas ir balstīts uz rep, ziņojuma secinājumiem un ieteikumiem. Kāda ir tā loģika, kas slēpjas aiz priekšlikuma? Redzam, ka Eiropas Savienības budžeta pašresurs jāskat no divām perspektīvām - veiksmīgs, stabils, veiksmes pierādījums. Tādēļ daži jautās, kādēļ kaut kas šeit būtu jāmaina. Nu, zinām, taisnība tur ir. Tajā pašā laikā pasaule arī mainās. Mēģinām modernizēt tēriņus, pa palielinot uh, šos um, uh, valsts Eiropas Savienības tēriņus, kas ir sabiedrības labumā veltīti. Paturēsim plātā, prātā klimata pārmaiņas globālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī to nozīmi. Un tas ietekmē arī mūsu budžetu. Esam tam tērējuši līdzekļus Tas, protams, ir būtiski, būtisks sasniegums Eiropas Savienībai, tomēr tas rada arī izmaksas. Nesen esam uh, publiskojuši vairākus ekonomistu pētījumus, lai saprastu, kāds ir apjoms. Ja salīdzinām 21. līdz 20, tātad 21. līdz 27. gads, ja šeit pārsvarā tas bija 0,9% no visu Eiropas Savienības uh, NKI iemaksām, mazāk nekā 1% nonāk budžetā. Bet, atbilstoši šiem ekonomiskajiem pētījumiem, iekšējais tirgus ieguva aptuveni 6% no NKI. Tādēļ es varbūt uh, net, ne, neteiktu tādu, neveikt sadalījumu par, uh, pa valstīm uh, 10% Vācijai, 15% Luksemburgai, 11% Slovākijai. tas, ko mēs neuztveram kā ieguvumu, jo tā ir, tas, ir, tā, tas ir tāds pozitīvs ārējs, mm, ārējs blak, blakne, tā teikt, bet tā katru dienu uh, nāk par labu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Un neto šajā bilancē tas neparādās, tur, kur mēs runājam par iemaksām Eiropas Savienības budžetā. Tas, tas, tas ir arī pirmais komentārs, kādēļ pašresursi jāreformē. Pēc idejas tas ir ar mērķi tos piesaistīt Eiropas Savienības prioritātēm, Eiropas Savienības budžetam. Šorīt jau minēju, ka nekur citur pasaulē ieņēmumi budžetā netiek ņemti vērā. Tā ir taisnība, man vēlāk būs arī slaidi, kas to pierādīs. Ātri ejam uz priekšu. Divi reformas pīlāri - vienkāršošana, paš, esošo pasešošu vienkāršošana. Ja mēs paraugāmies 30, 40 darbības gadiem, ir kādā brīdī jāpārvērtē un jā, jāskatās, ko varam uzlabot. Atkāpes esam piedāvājuši no tām pakāpeniski atteikties ar uh, vienu, tātad vienreizēju maksājumu. Tas uzlabot situāciju, jo ir bijušas daudz dažādas atkāpes, par to runāja jau Fernandes kungs no rīta. Tālāk pašresursu diversifikācija. Šeit piedāvājam trīs jaunus avotus. Uh, Būsiet jau pamanījuši, tie ir saistīti ar iekšējo tirgu, aprits ekonomiku, klimata pārmaiņām, kas ir svarīgākās Eiropas savinības prioritātes. Tālāk, šajā grafikā redzēsiet, labajā pusē diversificējam 12% jauno pašresursu. Tas nozīmē, ka NKI daļa samazinātos būtiski šeit. Nu, re, Tagad pavisam īsi pārskatīšu, ko esam mēģinājuši šeit paveikt, kādas ir konkrētas saiknes katram no pašresursiem ar Eiropas Savienības politiku. PVN. PVN, es teiktu, tas nemīlamais. Zinām, ka daudzi grib no tā atteikties. Tas tiek uzskatīts par sarežģītu, nesaistītu un kādu tik vēl ne. Mums PVN patīk, jo tas ir saistīts ar iekšējo tirgu Tas uh, sniedz uh, paredzamu stabilu pienesumu Eiropas Savienības budžetam, un tas ir viens no pašresursiem, kas saistīts ar fiskālo harmonizāciju. Tomēr jāatzīst, ka sistēma ir kļuvusi visai sārežģīta, jo, kā lai saka, mērķis bija būt pēc iespējas taisnīgākiem. Izdarīšu salīdzinājumu. Ir federālās zemes, kur ir ieņēmuma sadale, piemēram, Vācijā PVN sad, tātad pārdale, kopīga izmantošana, bet nav sarežģītu aprēķinu, un, piemēram, Flandrijā nodokļi visur ir identiski. Dalībvalsts pašas var noteikt savu PVN līmeni. Tas nozīmē, ka likmes ir atšķirīgos līmeņos, un tādēļ PVN bāze mums ir jāprēķina, lai mēs varētu to vienot piemērot. Un tie ir, šie ir tie aprēķini, kas rada viskaismīgākās a, debatas par to, cik sarežģīta ir PVN sistēma. Mēs tādēļ esam mēģinājuši aprēķināt PVN, a, vienkāršot PVN bāzes aprēķinus. Vienkārši runājot, PVN a, pašresurss sākumā tur ir tātad dalība valsts ieņēmumi, Un mēs savā priekšlikumā mēģinām izvairīties no kompensācijām, korekcijām un šiem sarežģītajiem aspektiem, lai pēc iespējas būtu tuvāk mēs PVN direktīvai. PVN, tātad, ja PVN direktīva pilnībā tiktu piemērota bez atkāpēm, bez izņēmumiem. Vienkārši skatāmies tātad kopējos ieņēmumus un neutralizējam atšķirības starp PVN likmēm. Mm, jūk man šie slaidi, es atvainojos. Es nezinu, vai varat salasīt. Šeit ir divas tabulas, kur redzam mūsu aprēķinu pa soļiem. Pirmā labajā pusē šeit salīdzinām bruto saņemto tātad ieņēmumus no PVN budžetā un neto ieņēmumi, kā tie šobrīd tiek aprēķināti komisijas uh, dalībvalstu puses. Pēc būtības redzam, ka atšķirība nav šeit. Tas nozīmē, ja mēs uh, atsakāmies no korekcijām, milzīga atšķirība nebūs. Un tas būtu mums milzīgs vienkāršojums gan mums, gan dalībvalstīm. Otrs grafiks kreisajā pusē. Uh, Eh, pagaidu, tātad šī vidustermiņa bāze un gala bāze. Tas ir mūsu žargons, bet dalībās ļoti labi to pārzina, jo tas ir iekļauts paziņojumā, kas dalībvalstīm jānosūta regulāri komisijai. Arī šeit ir, lai jūs saprastu, aptuveni 25, 25 kompensācijas, kas, ko veids kontrole, kas ir lielākais mūsu uzdevums. Un šeit arī ir ierobežotas atšķirības. Pirmkārt, ja atsakāmies no kompensācijām un korekcijām, neietekmējam PVN bāzes pašresursa integritāti, bet uzlabojam kontroli, un tas ir ļoti svarīgi. Otra lieta, tās ir labas ziņas, fiskālā harmonizācija par PVN ir ļoti augsta, un tās ir labas ziņas, var jau būt, ka tas ir saistīts ar PVN veiksmes stāstu. Un trešā lieta ar mūsu piedāvāto vienkāršojumu mēs spēsim saglabāt saikni starp pašresursiem un PVN. Sniegšu konkrēts piemērs, kā tas darbosies. Kad komisija kontrolē PVN dalību valstīs, Tas ir kopīgas uh, misijas Eurostat uh, budžeta un taksud, jo tas ir saistīts ar PVN direktīvas piemērošanu. Tas tīri, lai jūs uh, saprastu š, labāk šo jautājumu, kas ir fiskālā harmonizācija CCTB. Nē, iekšējais tirgus. CCTB CCCTB ir bijusi daļa no mūsu priekšlikumiem 18. gadā. Izskaidrošu loģiku, Un vēl piebildīšu, ka šobrīd vēlmes īsti nav, jo prog mm, sarunas padomē neprogresē ātri, bet loģika bija līdzīga ar to, ko dzirdējām pirmajā paneļa diskusijā. Pēc idejas mēs paļaujamies uz priekšlikumu, ko komisija inicijēja 16. gadā, pie, mēs piemērotu likmi ap, aptuvenai peļņai, kas noteikti konkrētai valstī, un tā pamatloģika šeit būtu sekojoša. Ja raugāmies lieliem uzņēmiem, lielāko daļu viņu apgrozījuma viņi iegūst ārpus iekšējā tirgus citās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka šeit ir arī ekonomiski apsvērumi pašresursus sasaistīt ar iekšējo tirgu attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem. Divi zaļi pašresursi - plastmasas pienesums, arī šeit jārunā par Eiropas Savienības prioritātēm, jo Eiropas Savienība ir nospraudusi saistošus plastmasas pārstrādes mērķus, arī citiem materiāliem tādi paši. Šeit viss vienkārši. Piemērojam likmī plastmasas uh, atkritumu saražotajam apjomam katrā dalībvalstī. valstī Viens no sagaidāmajiem pozitīvajiem rezultātiem, ko sagaidām, būtu stimuls dalību valstīm uzlabot pārstrādi Un arī šeit ir zināma metodikas harmonizācija attiecībā uz to, ko dalībvalsts izmanto. Šobrīd mēs tā, sadarbībā ar dalībvalstīm pie tā jau strādājam, lai uzlabotu statistikas kvalitāti. Un notiek darbs arī Eirostatā. Kolēģi ļoti aktīvi strādā, lai sniegtu vadlīnijas, norādes un atbilst, at, atbalstītu dalībvalsts, izstrādājot statistikas sistēmas, kas ļautu mums uh, izmantot šo pašu resursu. Un pēdējais emisiju tirzniecības schēma arī tā jau šodien šeit izskanēja. Tas ir veiksmes stāsts Eiropas Savienības politikai, kuras mērķis ir uh, risināt ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus, internalizēt sociālās izmaksas seg emisijām. Šobrīd mums ir viss Eiropas Savienības uh, mēroga instruments ar vienu oglekļa cenu uh, visām, visiem, visos formulās, kas tiek izmantots, un viena vai divas kopējas uh, platformas uh, izsolēm. Nu, es neskaidrošu, kādēļ mēs uh, nācām klajā ar šo priekšlikumu, lai 20% no izsoļu ieņēmuma varētu tikt novirzīt Eiropas Savienības budžetam. Tas šo priekšlikumu būtu ļoti viegli operacionalizēt, jo Eisoja platforma jau darbojas, un Eiropas Savienības līmenī ieņēmumi atgriežas nacionālajos budžetos. Arī tas ir kāds elements, kas ir daļa no Eiropas Savienības politikas pievienotās vērtības. Tāda ir loģika katram no pašresursiem. Un, nu, nedaudz daži salīdzinājumi. Pirmais grafiks labajā pusē. Es nerunāšu par izmēru, par, par, par Eiropas Savienības budžeta, tātad uz apjomu nesakoncentrējieties, bet Eiropas Savienības budžetu nevajadzētu redzēt vai skatīt izolēti, jo vienmēr ir saikne. Uh, Jūs jau zināsiet, tad, kad runāju ECFIN, ekonomists teica, ka brīvpusdienas kā koncepts nepastāv, tā ir taisnība, bet arī Eiropas Savienības budžetu nevar skatīt izolēti, izolējot no pilsoņiem nacionāliem budžetiem. Ja salīdzinām ar citām federālajām sistēmām, redzēsim, ka kopumā sistēmas šeit ir līdzīgas gan nacionālām uh, val, sistē, valstīm, gan federālām sistēmām Eiropas Savienība, gan no federācija, bet pārsvarā tātad sociālie ieņēmumi, tad personu uh, ieņēmumu nodokļi, uzņēmumu ieņēmumu nodokļi un patēriņa nodokļi ir zinām konsekvence vēr, vērojama starp uh, centrālo līmeni un nacionālo līmeni. Tas ir tas, ko gribu arī parādīt. Un, ja tagad paraugāmies ciešāk uh, grafikā kreisajā pusē, redzēsim, ka diversificējot pašresursus mums būs papildus fiskālā konsekvence starp Eiropas Savienības budžetu un nacionālajiem budžetiem, izmantojot Eiropas Savienības budžeta struktūru. Bet tas nav tikai saistīts ar struktūru, te mēs runājam arī par nacionālo ekonomikas attīstību un atbilstību tai, atbilstību Eiropas Savienības politikas prioritātēm. Jūs jau zināsiet, ka ETS, piemēram, atbilstoši ekonomikas attīstībai, situācijas pārmaiņām, dažas no ekonomikām ātri pāries uz tīrām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka ar šādu diversifikāciju pašresursu tas tā ir iespēja noenkurot budžetā pusi, piesaistot to parametriem, kas ir aktuāli arī nacionālajās ekonomikās. Tomēr un arī tas ir jautājums, kas ir svarīgs. NKI vēl aizvien ir šeit pat. Jauni pašresursi, PVN saglabāšana nenozīmē, ka mēs atsakāmies no NKI, Nacionālā kopieņēmuma. Tā nav tieši pretēji. Pašresursi ir labi izstrādāti. Tādā ziņā, kā es to minēju sākumā, budžets ir līdzsvarots atbilstoši NKI Tādēļ mēs saglabājam šo NKI papildu lomu. Ja mēs uh, šeit rēķinus apgriežam otrādi un rēķinam atpakaļ, pašresursus iekļaujot, tā būtu nelielā sarkanā līnija šajā prezentācijā, redzam, ka reālajā dzīvē, ja mums būtu bijusi pašresursu diversifikācija jau kopš 2005. gada, NKI daļa būtu bijusi zēmāka, bet tomēr NKI būtu bijis cikliskāks, jo pašresursu diversifikācija saistīta ar nacionālo ekonomiku cikliskumu, Eiropas Savienības prioritātēm un tā tālāk. Un tas savukārt nozīmē, ka tādējādi mēs maksimizējam iebūvēto solidaritāti par uh, kopējo sadales mehānismu šai sistēmai. Mēs saglabājam sistēmas darbību veiksmīgākā veidā. Un tas man liek izdarīt secinājumu, ka mūsu piedātais priekšlikums nav nekāda re revolūcija, tā ir modernizācija. Modernizēsim, lai ieņēmumu puse Eiropas Savienības budžetā būtu ar konkrētu lomu, lai tai būtu pienesums Eiropas Savienības budžetam, politikai un lai tā būtu arī atbilstošāk nacionālajām ekonomikām. Protams, esmu dzirdējusi daudzas idejas šodien. Komisija vienmēr ir paudusi savu vēlmi un atvērtību domāt par jebkādām jaunām idejām, kas tiek piedāvātas. Tomēr, manuprāt, visi varam piekrist. Viens vai divi jauni pašresursi būtu milzīgs solis, jo pēdējo jauno elementu mēs izstrādājam 88. gadā. Paldies! Thank you! Paldies! Un došu tagad vārdu Pēteram Palašam, kurš ir eh, finansu nodaļas vadītājs eh, Slovākijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropā. Eiropas Savienībā. Un viņš ir atbildīgs par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti, ekonomikas lietām, taksāciju Eiropas Savienības budžetu, taiskaitā DFS, koheiziju un uh, valsts atbalsta koordināciju. Viņš uh, aktīvi piedalās Eirogrupas sanāksmēs, tāpat viņš ir sagatavojis vairākas uh, publikācijas. Uh, pār finanšu pakalpojumiem. Pāloškungs, vārds jums. <coughs> Dear, uh, dear Mr. Chairman, honorable... Priekšsēdētāji godājumie parlamenta deputāts, viesi. Paldies par uh, priekšsēdētāju, par jūsu ievadvārdiem. Mana prezentācija tiks sadalīti divos galvenajos blokos, no kuriem pirmajā daļā es koncentrēšos uz Eiropadoms nostāju, e, Slovākijas nostāju par pašresursiem un fiskālās politikas harmonizāciju. E, otrajā daļā būs uh, priekšlikumi, kā izpildīt, uh, pa, uh, nodrošināt šo mērķu sasniegšanu. Tagad vispirms pār Eiropa padomu. Kā jūs zināsiet, padomu ir sašķelta šajā jautājumā, jautājumā ir aptuveni septiņas dalībvalstis, kas ir atvērtas Eh, diskusijai par pašu jaunajiem iespējiem, pašresursiem. Dažas valstis eh, arī piesliecas šim virzienam, tomēr vairākums dalību valstu padomē ir pret iespējamu pašresursu ieviešanu un eh, vēlas balstīties uz NKI bāzes. Mums ir jāsaprot, ko mēs saprotam un kā definējam nodokļu politikas eh, harmonizāciju. Ja mēs vēlamies mainīt balsošanas procedūru no vienbalsīgas uz kvalificēto vairākumu, tad E, padomē stāvoklis neizskatās daudzsološs. E, galvenais iemesls e, ir bažas par nodokļu suverenitāti, un tas lielā mērā ir jāsaist ar domu par Eiropas Savienību kā politisku savienību. Es nedomāju, ka padomē viedoklis var mainīties, bet, kā jūs zināt, komisijas priekšsēdētāja Fonderlaina ir paziņojusi mm, uh, pasākumu, kas sāksies pēc drīzumā un beigsies eh, Francijas prezidentūras laikā pēc diviem gadiem, bet uh, Domājams, ka tas būs pēc DFS pabeigšanas. Tas būtu veids Eiropas parlamentam. Šodien uh, kad es uh, šodien es, piemēram, redzēju jau E, lozungus Berleimonas komisijas smāks, bet tālāk runājot par nodokļu harmonizāciju. Ir dažas e, jomas taksācijā, kas nav iekļautas, tās varētu tikt diskutētas padomē, un jānorāda, ka pēdējo četru gadu laikā Mēs esam vienojušies par vairāk nekā 30 leģislatīviem priekšlikumiem taksācijas ziņā, kas ir eh, visai veiksmīgi, daudz vairāk nekā izdevās panākt iepriekšējos 15 gados. Domāju, ka šeit mēs redzam, kā vienbalsīgums padomē nodokļu jautājumos darbojas pienācīgi. Tālāk runājot par manas valsts nostāju. Mēs esam starp septiņām valstīm, kas ir gatavas runāt par pašresursiem, it īpaši vidas jomā. Un Mūsuprāt, svarīgi ja pašresursus ievies tāpēc, ka ir jāpanāk diversificēšana un budžeta stabilizēšana. To arī ļoti labi paskaidroja profesors Andors, un es pie šī jautājuma pagaidām neatgriezīšos. Bet mēs redzam it īpaši vides jomā ka pieaug konsensus praktiski visās dalībvalstīs un sabiedrībā, ka kaut kas ir jādara un jādara vairāk, runājot par cīņu pret klimata pārmaiņām un pār mūsu vidi, un ka tā ir unikāla iespēja izmantot nodokļus mērķu sasniegšanai. Un šeit es varētu teikt, ka nodokļi ir visefektīvākais veids, lai izmainītu cilvēku un uzņēmumu rīcību. Es domāju, ka šo iespēju Eiropas līmenī nedrīkst palaist garām. Emanuēla pieminēja dažus piemērus un idejas, un es eh, pilnībā varu piekrist, piemēram, nericīgai nepārstrādājumu plastmasu nodoklis. Eh, tāpat arī eh, CBT oglekļa robežu tā, nodoklis vai arī C, CBT Par fiskālo harmonizāciju runājot. Es gribētu iesākt ar piesardzīgu pieju. Par balsošanas procedūru es domāju, ka jāsaprot, ka nodokļu ziņā būtu ieguvēji zaudētāji, tā skaitā starp dalību valstīm. Un balsošanas procedūras nomaiņa var novest pie tā, ka lielās, mazās dalībvalstis eh, nonāk eh, lielo žēlastības ziņā, bet eh, par šiem jautājumiem mēs esam at vēl atvērti diskutēt. Tagad runājot par, piemēram, vidas jomā, manuprāt, netiešā taksācija varētu tikt izmantošana Eiropas mērogu nodokļiem kā avots budžetam. Un šeit es gribētu nosaukt vēl citus piemērus. E, piemēram, digitālais nodoklis, reizēm to dēvē par gafa nodokli. Es Eh, atceros, sākotnējais priekšlikums bija apgrozījuma aplikšana, tā būtu netiekšā, netiešā taksācija. Mans viedoklis ir tāds, ka jauni pašresursi ir noderīgi Eiropai, un galvenais iemesls ir tāds, kā, un to jau es pieminēju vairāk kārtīgi, ka Eh, eh, tas skartu tik izdevumu pusi, līdz ar to mēs neskartos klāt ienākumu pusei, lai veidotu mūsu pilsoņu rīcības eh, modeli. Kā piemēru var nosaukt aviācijas nodokli. E, tas būtu vēl viens piemērs Eiropas mēroga nodoklim. Domāju, ka tas varētu būt atbalsts mūsu galvenajam mērķim, un mēs varētu domāt par ekoloģiskākiem transporta veidiem, kas ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Nosaukšu divus svarīgus aspektus. Uh, Un ja mēs varētu sas, panākt kādu savstarpēju aviācijas nodokli būtu ļoti noderīgi. Ir piemēram valstis kā Slovākija, kas izmanto citu valstu lidostas, un mums būtu grūti vienoties par kaut ko, kur uh, kur šāda mutualizācija caur budžetu būtu noderīga. Vēl viens piemērs aviācijai. Ir salu valstis Malta, Kipra, kuras ir vairāk atkarīgas no aviācijas nekā citas. Tāpēc es domāju, ka mutualizācija šajā sakarā un solidarizācija caur Eiropas Savienības budžetu varētu pārliecināt visas dalību valstis iet pa šo ceļu. Par nodokļu harmonizāciju runājot. Es atbalstu tos argumentus, kur atbalsta pašreizējo status quo Un pat ja ekonomisti redz eh, zināmas priekšrocības nodokļu konkurencei, tad eh, šobrīd mana eh, valsts neizmanto šo konkur konkurētspējas priekšrocību. Runājot pār savas uzstāšanās otro bloku, es gribētu nosaukt četrus galvenos vēstījumus kuri mums varētu gūt panākumus diskusijā par pašresursiem. Un es runātu par šodienas uzklausīšanas jautājumiem. Pirmkārt, vai vajadzētu jaunus pašresursus noteiktu? Jā, tie ir noderīgi. Otrakārt, ir jā, vai ir jābūt būtiskai fiskālai harmonizācijai? Manuprāt, nē. To nevar panākt neizveid, nevirzot Eiropas Savienības politisko savienību, tas nebūs iespējams pat nākošajā desmitgadē. Un arī būs jāmaina mentalitāte. Treškārt. vai ir jāpastāv sinerģijai starp šiem jautājumiem? Man atbildi ir nē. Sinerģija šeit varētu būt pat pretproduktīva. Tā uh, apgrūtināt mūsu pūliņus pēc patiesiem pašresursiem un Tālāk to varētu izmantot kā sētas durvis turpmākai nodokļu harmonizācijai. Un visbeidzot, ļoti svarīgs ir pilsoņu redzējums uz šīm lietām. Mēs nedrīkstam piemirst ierindas pilsoni, jo Eiropā populistu kustībai būtu vēl viens ierocis iedots rokās, kas ir nodokļu suverenitātes eh, atcelšana. Domāju, ka mums eh, nevajadzētu pašresursu ziņā runāt par nodokļu polici, politikas harmonizāciju. Jauniem Eh, pašresursiem ir jānomaina šobrīd uz um, eh, NKI balstīto budžetu un pašresursi ir nozīmīgi, lai tos izmantotu kā aizvietotāji citās politikās. Un, manuprāt, mēs varam daudz vairāk izdarīt ar to pašu naudas apjomu. Un e, pat šobrīd mums ir vairāk uh, un piemērotākā veidā jāizmanto ienākumu puses Eiropas Savienībā. Paldies, Pāluškungs, un tagad laiks jautājumiem un komentāriem. Andrēsim, kungs. Jā, um... Paldies. Es gribētu uzdot jautājumu, demžēl nav mikrofons. Your mic? Your mic. Jums nav ieslēgts mikrofons. Sorry, I'm talking. Atvainojos. Es runāju tik skaļi, ka domāju, ka mikrofons nebūs vajadzīgs. Es gribēju uzdot jautājumu par uh, oglekļa korekcijas nodokli uz uh, tātad uh, robežām uh, it kā tik ierosināts to ieviest 2021. gadā, bet tagad jau ir izvērsušās debates, jo komisijas priekšsēdētāja Fonderlajena ir nākus klajā ar apzo, argumentiem, paziņojumiem, un mēs arī zaļie atbalstam, bet viņas pašas partija Vācijā cīnās pret. Uh, bet 21. gads jau būs par vēlu, bet mēs tieši tagad diskutējam par daudzgad finanšu schēmu, ja vēlamies sasniegt progresu debatēs un vēlamies ieviest šo uh, oglekļa robežu nodokli, tad jāsāk rīkoties ātrāk, negaidot 21. gadu vai uh, jūs 21. Uh, gadā nāksiet klajā ar kaut ko konkrētu, vai jau ātrāk, kā mēs to vēlētos saistībā ar daudzgad finanšu schēmas apspriešanu. Priekšsēdētājs informēju, ka tulki strādās līdz 12.10. Varam turpināt mēs arī pēc tam, bet tad bez tulkojuma. Aiekums. Paldies priekšsēdētājiem nostāja. Paldies man Fānas kundze un Paulus kungam par prezentācijām. Man ir viens uh, komentārs un jautājumi katram no runātājiem. Jūs uh, runājāt par to, ko dalību valsts gūs no iekšējā tirgus. Bet man jāpauž nozēla par to, ka eh, nu, sākot strādāt parlamentā, konstatēju, ka grūti iegūt informāciju no komisijas. Šī informācija var būt strateģiska un, un patiesībā uh, šī informācija ir ļoti pozitīva par uh, ieguvumiem no iekšējā tirgus, jo saņēmām tikai pagājušā gada beigās, jo lielā vācu avīzē tika publicēts raksts, kas sakaitināja Ettingeru kungu, un pateicoties tam mēs ieguvām šo ļoti svarīgo informāciju, kas būtībā lej ūdeni uz mūsu pašu dzirnavām. Un tā kā būtu varbūt labāk, ja mums būtu pieejama šī informācija, vieglāk, jo tieši jums ir pieejams attiestīgus dati, kas varētu arī mainīt pilsoņu attieksmi pret Eiropas politiku. Ja šī informācija būtu vieglāk pieejama, tad arī mēs to varētu izmantot, jo mums taču ir tāda konverģējoša nostāja. Un tagad jautājums. Jūs runājat par PVN sistēmas vienkāršošanu. Kā komisija ir paredzējusi reaģēt uz viedokli, kas plaši izskan padomē par PVN resursu, atteikšanos no PVN pašu resursiem? Tas mūs satrauc. Mūsu prāt, nevajag atteikties no sasniegtā, bet vai jūs esat paredzējuši kādu rezerves risinājumu, kas varētu finansēt atteikšanos no PVN resursiem? Paulus kungam jautājums. Tā kā jūs strādājat šī mehānisma iekšienē, mēs cenšamies uh, Uh, pārliecināt dalībvalsts padomē, ka jāvirzās uz priekšu pašresursu jautājumā, kas jūsuprāt varētu palīdzēt pārliecināt jūsu kolēģus dalībvalstīs, kas nevēlas uh, atbalstīt šo pašu resursu uh, attīstību un uh, kādi tad priekšlikumi, kāds grafiks. Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji iebildīšu vai runāšu pretī manai uh, līdz referentei. Nu, uh, uh, nevajag izmantot šos argumentus iesniegt padomē, jo viņi gluži vienkārši šos argumentus pavērsīs citādi un izmantos pret mums. Bet, nu, neņemiet to visu tik nopietni. Uh, Bet ir jābūt svarīgs arī ir eh, tas faktors, kāda ir attieksme eh, šajās sarunās pret sarunu partneri. Eh, runājot par PVN. Kāpēc dalībvalsts vēlas atteikties no šiem resursiem? PVN tie ir Eiropas uh, resursi, uh, kas ļoti svarīgi um, iekšējām tirgum, um, būtībā tie balstās iekšējā tirgu šie resursi. Un uh, tā tad tie ir tirgu balstīti resursi, kas palīdz novērst uh, krāpšanos, eh, nodokļu nemaksāšanu. Nesaprotu, kādēļ dalība valstis var prasīt eh, atteikšanos no šiem resursiem. Tas nozīmē, ka eh, tiek atbalstīta krāpšanās nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļiem. Nu, kas aiz tā visa slēpjas? Vēl viena pretruna. Uh, dalību valstis nevēlas atteikties no kompensācijām un atlaidēm un kompensācijām par kompensācijām. Tas neveicina tādu atklātību, caurskatāmību un tāds nedaudz provokatīvs jautājums. Vai komisija tā tad. Uh, aizstāv tos pašus pašresursus, ko aizstāv padomu parlaments, bet ja tas tā ir, kādēļ tie visi neparādās priekšlikumā vai komisija atbalstīs parlamentu. Nu, es nerunāšu par kaut kādiem tālojušiem mērķiem, bet, nu, kaut vai par minimālajām vajadzībām, kas ir jānosedz. Un abiem runātājiem jautājums, kas jau tika uzdots par grafiku, par darba grafiku. Mēs zinām, ka tā kā ir nepieciešama vienbalss, vienbalsība padomē, ka sarunās turpinās un prasa daudz laika, bet mums jau jāsāk īstenot DFS 2021. gadā. Un tad varbūt tāda nostāja vai nu tiek uh, reformēta pašresursu sistēma un ir jauni pašresursi, vai arī vienkārši nebūs DFS, un tad uh, padome sāks steigties, un vai komisija palīdzēs. Paldies, Markas skundze. Paldies, priekšsādātāji pateicos uh, abiem runātājiem. Diemžēl nespēju uh, īsti saprast visu pirmajā uh, runā, bet es gribu uzdot konkrētu jautājumu. Vakar komisārs Johannes Hāns šai pašā zālē runājot teica, uh, kā attiecībā uz pašiem, pašu resursiem komisijā ir vairākas idejas. Tie ir viņa vārdi. To saka, teica viņš, nevis es. Es gribētu zināt, pie kādiem pašresursu priekšlikumiem uh, komisija strādā, sagatavojot likumdošanas uh, priekšlikumus. Jā, paldies par uzdotiem jautājumiem. Par prezentāciju esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Atvainos, ja ne visus sapratāt, jo daž, tas vienmēr ir tāds kā izaicinājums. Es, protams, ne, tas tikai arī atspoguļo, cik šī sistēma ir sarežģīta. Tas man īsti nepatīk, jo es gribēju parādīt, ka visu tomēr var labi saprast Bet uh, nu, tas ir tiešām grūts uzdevums vienkāršā veidā stāstīt par pašresursiem. Es varbūt atgriezīšos pie vairākiem minētajiem punktiem. Tagad tā tad par uh, oglekļa korekciju uz robežām. Gribu teikt, ka mēs šobrīd strādājam saskaņā ar uh, to ievirzi, kāda ir Fonderlajens uh, kundzei un uh, zaļajam kursam. Uh, šobrīd ir pāragri vēl kaut ko konkrētāk stāstīt, jo komisija vēl nav veikusi uh, tehnisko sagatavošanos, tas ir publiskās konsultācijas un, un ieteikums novērtējums vēl nav veikts. Jā. Yeah protams, ir jāpanāk pēc iespējas ātra vienošanās. Un būtībā nevar arī uh, kavēt nekas uh, pašresursu ieviešana DFS uh, īstenošanas laikā, bet ir pārāk, pārāk agri runāt par šo uh, oglekļa korekciju, bet, protams, tehniski būtu uh, vieglāk uh, strādāt, ja par ETS jau būtu darbs pabeigts. Tālāk. Jā, mēs uh, saprotam, kāda ir dalību valstu vairākuma nostāja par PVN. Nu, mums tomēr ir jābūt optimistiem strādājot pie pašresursiem, bet mēs sapratām no tehniska līmeņa diskusijām, ka pirmais eh, variants, ko dalību valstu vairākums atbalstīt, būtu atteikties no PVN. Bet ir arī tomēr eh, ierosināti vienkāršošanas pasākumi šai jomā Eh, maijā ir bijusi viena prezentācija, kura gan neguva uh, tādu labvēlīgu reakciju no atsevišķām dalību valstīm. Un ņemot vērā atsevišķu dalību valstu paustās bāžas, ierosinājumi izmanto citu vienkāršošanas metodi. Tāda ir uh, pašreizējā situācija. Mēs bijām diezgan apmierināti ar to Uh, kā viens no diviem vai viens no šiem abiem variantiem tika tātad uh, izvērtēts, uh, izvērts visās dalībvalstīs. Zinām, ka atsevišķām valstīm tā ir sarkanā līnija, un arī par to tātad notiks sarunas padomē. Mums nav nekāda rezerves risinājuma šobrīd, jo mēs uzskatām, ka tie ir vēsturiskie resursi un uh, ļoti veiksmīgi arī ir darbojušies abos virzienos. Šie pašresursi ir veidot balstoties uz uh, iekšējo tirgu un arī tādēļ, ka tie ir pašresursi, tas ir, uh, tie ir veicinājuši uh, no fiskālo harmonizāciju. Un mēs domājam, ka mūsu piedāvātā metodika varētu arī pārliecināt atsevišķas dalību valstis vēl. Non, parce que j'ai du mal aussi. Arī ir Eh, dažkārt eh, nu, grūti atrast piemērotus formulējumus, dažkārt eh, apjūkam arī paši terminoloģijām. Mums mēs komisija arī atbalstām visa veida tehniskās sarunas. Esam, nu, izņemot pēdējos mēnešus, spēlējuši savu lomu. Uh, piedalāmies tehniskajās darba grupās un esam gatavi turpināt eh, spēlēt šo lomu arī turpmāk. Jā, Hāna kungs tiešām teica, ka mums ir vairākas idejas padomā, bet kā nodaļas vadītājai mans uzdevums ir nodrošināt, lai visi mani padotie strādātu pie visiem šiem priekšlikumiem neatkarīgi no politiskās orientācijas, un tādēļ arī mums jābūt optimistiem, lai varētu tikt galā ar tehniskajiem uh, pasākumiem. Tāpat tika um, arī runāts par zaļo kursu un um, ETS, uh, robežu korekcijas mehānismu. Esmu arī esmu dzirdējuši par vienotā tirgus nodevu, par digitālo nodokli. Tātad šeit ir dažādi priekšlikumi, pie kā mēs tagad uh, strādājam tehniskā līmenī. Tas viss, kas man sakāms. Pauluškungs. kungs. Mr. Chairman. And I... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties līdz referentiem Jose Fernandes un Valerio Ren par uh, darbu pie šī ļoti svarīgā temata. Manuprāt, tas ir svarīgs Eiropas Savienībai kopumā. Pavisam īsi komentāri. Oglekļa robežu noteikšana šeit mūsu nostāja visai līdzīga kā vairumam parlamentā. Manuprāt, pieaug arī dalību valstu skaits, kas vēlas runāt par šiem jautājumiem. Padomē šo valstu skaits pieaug, un es domāju, ka drīz jau varēsim virzīties uz priekšu par PVN iemaksu. Tātad, tātad šis pienesums, kas balstīts uz PVN. Dar, daži dalībvalsts uzskata, ka tas ir pārmēru sarežģīti, manuāli to jau skaidroja, bet tas svarīgākais komentārs, un tas ir jautājums, ko uzdeva Valērija. Jā, jautājums par to, kā pārliecināt dalībvalsts kurām nostāja visai strikta par šiem jaunajiem pašresursiem. Manuprāt, profesors Maduro minēja politisko cenu, īstermiņa pol cena, politikas cena. Jāpaturprātā, tas ir nacionālās valdības līmeņa jautājums. Otrakārt, Kas ir tās lielākās bažas nacionālajām valdībām? Protams, ka tā ir pazaudēta kontrola pār nodokļu politiku, kontrola pār Eiropas Savienības budžetu un tā apjomu. Un, manuprāt, visiem jau tas būs labi zināms. Bet es gribētu jautāt, tas būtu atvērts jautājums arī jums. Cienījamie parlamenta deputāti, ja mērķis attiecībā uz jauniem potenciāliem pašresursiem patiešām ir stabilizēt Eiropas Savienības budžetu, diversificēt to. Labāk nodrošināt ieņēmumu pusi un attiecīgās Eiropas Savienības politikas, vai te tomēr slēpjas kas cits. vai arī jaunā, jauno pašresursu ideja ir palielināt budžetu, nodrošināt fiskālo harmonizāciju? Tas ir mans jautājums. Ja atbilde ir, ka šeit pamatā slēpjas apsvērums par to, ka vēlamies ko pamainīt saistībā ar ieņēmumiem, tad es domāju, ka mums izdosies veiksmīgi šeit panākt risinājumu. Liels paldies! Tādējādi esam arī pabeiguši šo ļoti interesanto sanāksmi. Sākumā gribētu pateikties ekspertiem par izcilajām prezentācijām un par komentāriem. Paldies, protams, arī parlamenta deputātiem par viņu pienesumu diskusijām. Manuprāt, dzirdējām ļoti daudzvērtīgu argumentu, dažādos virzienos vērstu. Ceru, ka tā rezultātā mums būs auglīgākas, labākas diskusijas par to, ko nākotnē darīt saistībā ar budžetu. Paldies visiem!